Lūdzu, uh, pārtrauciet sarunas. Uh, sākam sanāksmi, un es gribētu uzreiz ātri sākt, jo mūsu viesi uh, Olīds Rēns uh, un uh, Eiropas Investīcija bankas priekšādātais viņam drīz ir jādodas prom. Jūs redzējāt darba kārtību, ja nav nekādas piezīmes, tad uh, darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts priekšādātāja paziņojuma Tie rakstiski ir eh, pieejami kobuņūs, kas attiecas uz 15. Eh, aprīļa sanāksmes protokolu. Tas ir izdalīts raktiski un saskaņā ar tradīcijām, ja nebūs nekādas piezīmes līdz eh, sanāksmes beigām, tas tiks uzskatīts par pieņemtu. Un es piedāvāju uzreiz ķerties pie 4. punkta viedokļa apmaiņa ar Eiropas Investīciju bankas priekšsādātu Werneru Hojeru un Eiropas komisijas priekšsādātāju vietnieku Olī Rēnu. Paldies um, viņiem abiem par to, ka viņi ir ieradušies šorīt un ka viņi ir atraduši savā aizņemtajā darba kārtībā laiku apmainīties viedokļiem ar budžeta komitejas deputātiem. Um, mēs jau kādu laiku vēlamies organizēt šādu viedokļu apmaiņu, jo uh, tagad, kad mēs uh, sākam sarunas par nākamo daudzgadu finanšu schēmu. Mums ir skaidri un precīzi jāzina, kādi finansējuma avoti būs pieejami, lai varētu izmantot mūsu instrumentus, arī jaunos instrumentus, kurus pārvalda, piemēram, Eiropas Investīcija banka. Un tāpēc nekavēsimies un uzreiz došu vārdu priekšsādātājiem Hojer kungam. Viņš varētu izteikties pirmais un pēc tam komisāra kungs. Lūdzu, priekšsādātāja kungs, prezidenta kungs, paldies, ka esat ieradies jums vārds. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, dāmas un kungi. Paldies par šo ielūgumu, par to, ka mēs varam turpināt šo dialogu, kas ir regulārs starp uh, Eiropas parlamenta deputātiem un Eiropas investīciju banku. Tas mums ir liels gods, ka varam būt šeit klāt šorīt. Europe has exposed large macroeconomic imbalances and macro tika atklāts liels ekonomiskās nelīdzsvarotības, un Eiropas uh, investīciju banka ir mēģinājusi tās mazināt ar struktūrālām reformām, kas bieži vien ir sāpīgas un grūti īsterojamas, lai uzlabotu budžeta disciplīnu un konkurētspēju, kas abas ir absolūti nepieciešamas, lai izlīdzsvarotu Eiropas Savienības ekonomiku. Uh, Eh, Eiropas Savienības banka pro finansēja projektus, kas atbalsta ilgspējīgu attīstību un nodarbinātību, tiek mazināt tirgus trūkumi, eh, jo īpaši uzlaboja situāciju visneaizsargātākajās valstīs Eiropas Savienībā. Nesen tika nolemts, ka Eiropas Savienības valstis ļaus bankai uh, turpināt un stiprināt tās uzsākto kursu. Tas ir ārkārtīgi nepieciešams, jo pagājušā gada sākumā, kā jau jūs visi atcerēsieties, Tad bankai bija uh, saskaņā ar uh, vadības pieņemtiem lēmumiem samazināt bankas nodot izdotos aizdevumus, jo, un tad dienas beigās mēs mēģinājām pārliecināt uh, bankas vadību un arī liel, Eiropas Savienības valstu vadītājus un ar Eiropas parlamentu vienoties par to, ka tiks palielināts iemaksātais kapitāls par 10 miljardiem eiro. Un nevajadzētu to novērtēt par zemu, jo 10 miljonu eiro, miljardi eiro būtībā dubulto Eiropas Savienības, Eiropas bankas kapitālu. Jo līdz šim tikai tika iemaksāti 11 miljardi, tātad frak, faktiski kapitāls ir dubultojies. Gan arī ar vienbalsīgu uh, atbalstu no Eiropas parlamenta tas tika nolemts, un uh, tas ļauj mums rīkoties pret šīm cikliskajām parādībām un ļauj mums rīkoties atbilstoši krīzes laikā. Šis desmit miljardu papildinājums uh, ļaus mobilizēt bankas kapitāls par sešiem miljardiem eiro. Uh, un laika posmā 2013. gada līdz 2015. gadam tas palielināsies no 180 miljardiem līdz pārpa 200 miljardiem. Tas, protams, ir arī atkarīgs no tā, kādā virzienā dosies investīcijas, bet par šo aplēsi mēs esam diezgan pārliecināti. Un tas viss, protams, notiek papildus parastajām bankas veiktajām kredītfunkcijām. Un Tad banka palielinās savas kredīta aktivitātes par 40%, gandrīz līdz 70 miljardiem eiro gadā, lai radītu jaunas darba vietas, uzlabotu um, situāciju. Tātad šis palielinājums būs 40%. Banka koncentrēs uz četrām galvenajām jomām - inovācijas un prasmes, resursu efektivitāte, strateģiskā infrastruktūra un uh, pieeja finansējuma mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un tad finansējuma piešķiršana MVU ir ārkārtīgi svarīga, jo šie uzņēmumi ir Eiropas Savienības mugurkauls izaugsmē un inu, uh, inovācijām. Uh, šajā grupā piedarās arī Eiropas Savienības investīciju fonds, kas piešķir aizdevumus, uh, kredīt garantijas un citas finanšu instrumentus. Un nākamajos gados mēs mēģināsim šo atbalstu palielināt vēl tālāk. 2015. gadā uh, uh, banka piedāvās 15 miljārdus eiro, lai palielinātu investīcijas maziem vidējiem uzņēmumiem. Uh, banka arī mēģinās nodrošināt to, lai visefektīvākā atbilde, izmantojot finanšu instruments, tik nodrošinās sadarbojoties ar visām atbilstīgajiem komisijas dienestiem, un mēs vēlamies pateikt Paldies komisijai un tās dienestiem, lai uzlabotu uh, šo situāciju, izmantojot Eiropas Savienības uh, budžetu, bankas uh, līdzekļus un Eiropas Savienības ciešā sadarbībā ar Eiropas Savienības valstu bankām un citām finanšu institūcijām. Tas viss ir jāpanāk elastīgā veidā, lai atbildētu noteiktām tirgus prasībām. Grieķijā, piemēram, kur Eiropas Investīcija banka ir ne tikai tā institūcija, kas ir palikusi aktīva, bet tā ir palielinājusi savas uh, aktivitātes. Uh, banka nodrošināja uh, 500 miljonu eiro uh, papildu finansējumu uh, Portugālē. Um, <clears throat> mēs esam ļāvuši nodrošināt šo uh, atbalstu 6 miljardu eiro apmērā tuvāko gadu laikā un cerams, ka darbs pie šī piešķiruma nošķirsies drīz. Eiropas Investīcija banka ir ļāvusi uh, izstrādāt dažādus finanšu instrumentus, lai visefektīvāk izmantotu pieejamo finansējumu. Uh, piemēram, fondi no Eiropas Savienības budžeta ļauj EIB palikt aktīvām tādās valstīs, kur citi investori jau ir pārtraukuši savas aktivitātes. EIB jau ir pierādījusi savu uh, Uh, kapacitāti veiksmīgā Eiropas Savienības fonda izmantošanā. Uh, veiksmīgi tiek izmantota šī uh, dažādi fondi, dažādi projekti, tad, um, piemēram, Jessica vai riska dalīšanas institīva. Lai atbildētu tirgus apstākļiem, EIB plāno savas aktivitātes paplašināt vēl tālāk, lai to izdarīt, tad EIB mēģinās paplašināt savu bankas partneru loku, kur vien tas iespējams. Aizdevuma instruments mazajiem uzņēmumiem mēģinās, EIB mēģinās palielināt savu klātbūtni šajā jomā, cieši sadarbojoties arī ar nacionālajām un reģionālajām institūcijām. Un tad lai uh, palīdzētu finansēt šos uzņēmumus. Tiks nodrošinās atbalsts inovatīvām, inovatīvām kompānijām, jaunajiem uzņēmumiem un nesargātām grupām, kurām ir nepieciešams pieejams, pie, nepieciešama pieeja mikrofinansējumam. EIB ir sākusi apmainīties ar um, jā, idejām, arī komisija par to ir informēta un arī ir pievienojusies darbam ja runājam par riska dalīšanu ar privāto sektoru, šeit vērojams palielinājums, uh, jo īpaši tad uh, um, EIB piedāvātais, uh, piedāvātie kredīti caur struktūra fondiem. Un uh, tieši to arī mēģina panākt EIB un komisija piedaloties šajos riska dalīšanas projektos. EIB sadarbojas ar uh, privātajām struktūrām, um, jo, un tad uh, pirmie rezultāti ir gaidāmi šī gada pirmajā ceturksnī. EIB turpina darboties arī uh, pie um, projektiem. Mēs tuvāk vēlējam šos uh, finanšu projektus, lai izvērtētu uh, ekonomisko ietekmi, sociālo ietekmi vidas espa, un vidas ietekmi. Sadarbībā ar komisiju EIB arī paplašina savus konsultīvos dienestus, uh, lai palīdzētu īstenot augstas kvalitātes un inovatīvas projektus, lai palīdzētu uh, uh, valsts iestādēm īstenot kopienas uh, ekonomikas mērķus un lai vislabākajā veidā izmantotu Eiropas fondus, kas tām pieejam. Un pirms noslēgšu, dāmas un kungi, vēlējos tikai izteikt komentāru par ļoti ārkārtīgo uh, Uh, ārkārtīgi svarīgo dosē par uh, Eiropas uh, globālo klātbūtni. EIB e koncentrējās tad 90% apmērā Eiropas Savienībā. Tas, tad šie 10%, kas ir ne Eiropas Savienības fondi, arī tas ir ārkārtīgi svarīgs skaitlis, ja domājam par citām daudzpusējām institūcijām. Šis ir nozīmīgs skaitlis. Eiropas investīciju bankas uh, aizdevuma mandāts, kuru esat apzinājuši jūs un arī padome, tas uh, ir tā būtiska palīdzība laikā, kad Eiropas Savienība saskarās ar finanšu ierobežojumiem. Uh, No 2007. līdz 2012. gadam EIB nodrošinājis 25 miljārdu eiro aizdevums. Un tad šis uh, 1 miljārds eiro ir tikai neliela daļa no kopējā 56 miljārdu eiro budžeta. Ja runājam par aizdevumiem ārpus Eiropas Savienības, kas ir uh, 70% no kopējā apjoma, tas ir valstīs, kuras uh, plāno pievienoties Eiropas Savienībā un kaimiņu valstīs, tad EIB e ir pilnībā apņēmusies iznot Eiropas Savienības ārējo politiku ar ilgtermiņu investīciju palīdzību ciešā sadarbībā ar ārējās darbības dienestu, komisiju un arī citām institūcijām. Laikā, kad Eiropas Savienība ir izstrādājusi ambiciozas politikas, lai risinātu problēmas kaimiņu valstīs un lai spēlētu kā pasaules līmeņa uh, spēlētājs, un kamēr krīze ir būtībā iero, ļoti būtiski ierobežojusi e EIB aktivitātes šajā jomā, uh, mēs uh, vēl joprojām turpinām darboties, lai stiprinātu Eiropas Savienības nozīmi un ietekmi. Tādēļ es vēlētos aicināt pēc jūsu atbalsta, um, ka tiks apspriest uh, daudzgadu finanšu budžets, tad EIB būtu jānodrošina uh, vismaz līdzvērtīgs pieejamā finansējuma avots. In, interesanti dzirdēt, ka šis, šī vienkāršotā pieeja budžet, budžeta līnijas risinājumā, manuprāt, tas ir bīstami, jo tad septiņu gadu laikā samazinājums par 200 miljoniem eiro. Tas gala beigās novada pie kopējā samazinājuma 6 miljardu eiro apjomā. Un tas gluži vienkārši nav, tā gluži vienkārši nav pareizā atbildi šim izaicinājumam. Ja palūkojam situāciju uh, centrāla uh, Āzijā, vidusjūras uh, um, reģiona valstīs, tas, uh, gluži, tas, tas nav gluži tikai vienkārši ārējā darbības dienesta uh, darbs. Mums arī mums ir uh, spēcīgi jāiesaistās šajās kaimiņu valstīs, šajos reģionos. Uh, EIB līdz šim ir uh, spēcīgi atbalstījusi ārlietu politikas, uh, lai veicinātu izaugsmi, un tā ir efektīva institūcija, kas uh, ļauj nodot pieredzi arī projektos, pieredzi, kas gūta šajos projektos ārpus Eiropas Savienības. Nav šaubu, ka uh, EIB spēlē nozīmīgu lomu, lai risinātu krīzi uh, uh, Eiropas Savienībā. Uh, ar 500 miljārdiem eiro. Un tad EIB ir aktīvi piedalījusies krīzes saku um, risināšanā. Bet, lai būtu pilnīgi skaidrs, tad EIB nav banka tām valstīm, kuras ir problēmās, uh, vai tā, tā nav Eiropas Savienības uh, banka. Tā ir banka visām 27 Eiropas Savienības, Savienības dalību valstīm. Un, lai veiksmīgi darbinātos tālāk, ir jānodrošina uh, droša vide un funkcionēšana. Uh, EIB ir neaizstājama, lai uh, droši menedžētu, pārvaldītu uh, finanšu riskus labākajās tirgus tradīcijās. Um, EIB uh, ir jāturpina atbalstīt Eiropas Savienības ārpolitikas iniciatīvas, ņemot vērā šos drošas darbības principus. Ir jāatcerās, ka uh, vairāk kā puse no kapitāla tirgu nāk ārpus Eiropas Savienības. Tas ir, abri, tas ir pārsteidžos fakts, un tas ir labāk jāzina, jo tas, zināmā mērā, atspoguļ arī uzticamības samazinājumu Eiropas Savienībai, jo tātad vairāk kā puse no finansējuma Eiropas finanšu tirgū nāk no ārpus Eiropas Savienības. Un tas uh, pierāda, uh, ka šis uzticības līmenis jā, ir samazinājies. Merci beaucoup, mēs... Liels paldies, priekšsēdētāji, par šo ļoti skaidro prezentāciju. Un uh, jūs mums sniedzāt daudz informācijas, komisāra kungs. Merci, monsieur. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāji, cienējamie deputāti, bankas priekšsēdētāji kungs. Arī es esmu bijis deputāts šajā komitejā agrāk, un man ir prieks šeit atgriezties jūsu vidū un piedalīties šajā viedokļu apmaiņā, runājot par kapitāla pieaugumu. Par to tika panākta vienošanās Eiro padomē pagājušajā gadā, un tā bija daļa no izaugsmes pakotnes. Kapitāla pieaugums veicinās 60 miljārdu e, papildu aizdevumus tuvākajos gados, un tas ir ļoti būtisks stimuls Eiropas ekonomikai. Tāpat gribos pateikties Hojera kungam par viņa ieguldījumu lai panāktu šo te pieaugumu. EIB grupa nodrošina ļoti svarīgu finanšu ieguldījumu, lai samazinātu bezdarbu un veicinātu izaugsmu. Šī ir galvenā prioritāte Eiropas Savienībā šodien. Kopā ar struktūrālajām reformām, kas ir nepieciešamas, lai līdzsvarotu ekonomiku Eiropā, tāpat panāktu izaugsmi, tad šis ir arī mūsu pamats. Tāpat pastāv saikne ar pastiprinātu pār, ekonomikas pārvaldību, jo EIB savā aizdošanas programmā balstās uz specifiskiem e, izvērtējumiem katrā dalībvalstī. Es ticu, ka kapitāla pieaugums tiks izvērtēts ne tikai no apjoma skatu punkta, bet arī ņemot vērā pievienoto vērtību, ko sniedz EIB darbība. Tas nozīmē, ka šie te papildus 60 miljārdi aizdevumiem nozīmē 40% pieaugumu nākamajos trijos gados. Patiesībā sākot jau ar uh, janvāri. Komisija ļoti labi izprot, cik svarīgs ir šis uh, AAA eh, vērtējums EIB bankai ir ļoti būtiski, lai šie fondi nonāk pie, projektos ar lielu pievienoto vērtību. Un šeit mēs ie, iekļautu arī visneaizsargātākās valstis, kurā nav pieejams finansējums no citiem avotiem, vismaz ne uz pieņemamiem noteikumiem. Ļaujiet man sniegt jums dažus piemērus. Pagājušajā gadā, 12. gadā, EIB darbība atbalstīja ekonomikas atveseļošanos gan Grieķijā, gan Portugālē. Banka nodrošināja būtisku atbalstu skolām Grieķijā, tāpat, lai veicinātu vidē draudzīgas enerģijas ražošanu. Mazie un vidējie uzņēmumi ir ļoti būtiski gan Grieķijas, gan Portugāles ekonomikā, un EIB finansējums ļoti palīdzēja šiem uzņēmumiem saņemt kredītus par spīti grūtajiem apstākļiem šajās valstīs. Tāpat laikā mums ir ļoti būtiski izaicinājumi priekšā, kas mums būs arī jārisina. Īstermiņā mums ir jāpievēršās problēmām, kas skar MVU un viņu iespējas piekļūt finansējumam. Atšķirības ir ļoti lielas dalībvalstu vidū. Un izskatās, ka te nav runa par kredīta kvalitāti, bet vairāk par geogrāfisko atrašanās vietu. Šīs te atšķirības atspoguļo tādas pamat problēmas, Eiropas banku sektorā mūsdienās. Ir arī empīriski pierādījumi, ka, ir, ka, ka šie procesi ietekmē kredītu, kredītu pieejamību. Tieši tāpēc EIB, kā Eiropas Savienības bankai, ir ļoti būtiski mobilizēt tās resursus plašākā mērogā, lai uzsāktu jaunu Eiropas iniciatīvu, kas palīdzētu risināt MVU problēmas, jo īpaši visneaizsargātākās valstīs, kas ir Dienvidē Eiropā. Tāpat mēs atbalstam EIB un ECB, tātad Eiropas centrālās bankas sadarbību. Tā ir ļoti būtiska. Eiropai ir nepieciešami plaša apjoma investīciju, jaunas investīcijas, lai risinātu klimata pārmaiņu problēmas nākotnē. Tāpat ir nepieciešama pārēja uz zināšanām balstītu ekonomiku. Tāpēc EIB šeit var sniegt ļoti būtisku palīdzību, lai palīdzētu Eiropai iziet no krīzes. Komisijas zaļā grāmata ir nākus klajā ar iniciatīvu, par diskusijām, kā veicināt ilgtermiņa finansēšanu un kā uzlabot e, šos te arī vidēja termiņa finansēšanas e, projektus Eiropā. Ņemot vērā publiskās konsultācijas, kas šobrīd notiek, komisijas sagatavos E, jaunu plānu šī gada laikā. Tas būs rīcības plāns, kurā būs iekļauti dažādi elementi, dažādi ar, ar, kas noteiks regulējumu, veicinās labās prakses apmaiņu. Tāpat piedāvās īpašus pasākumus atsevišķām e, dalību valstīm Eiropas semestra kontekstā. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo kapitāla tirgu finansēšana un šī finansējuma pieeja MVU šobrīd netiek risināta, un tā rezultātā Eiropā ir šīs te finansējuma, tā teikt, caurums, un rezultātus mēs redzam arī uzņēmumu bilancēs, kā arī dzen obligāciju tirgos. Ņemot vērā šos jaunos tirgus apstākļus, EIB ir izaicinājumi priekšā, un viņiem būs jāspēj izmantot sava kapacitāte, lai piesaistītu finansējumu no kapitāla tirgiem un novirzītu to investīciju projektiem Eiropā. Tāpat laikā tai ir jāintegrē sava sadarbība ar valsts investīciju bankām dalībvalstīs. Skatojot, skatoties uz daudzgadu finanšu schēmu, jāuzsver, ka EIB un komisija ir dabiski partneri, lai radītu inovatīvus finanšu instrumentus, tostarp gan aizdevumu sektorā, gan arī gan risku dalīšanas jomā. Šis ir instruments, kas mums palīdzēs izmantot ierobežotos Eiropas Savienības resursus, tāpat arī no nu, resursus, kas ir pieejami EIB un citām institūcijām, lai veicinātu ilgspējīgu attīstību Eiropā. Tāpēc komisija no savas puses ir piedāvājusi paplašināt inovatīvu finanšu instrumentu izmantošanu tādās svarīgās programmās kā Kosme, Apvārsnes 2020, tāpat arī Connecting Europe programmā. Tāpat, lai uzlabotu Eiropas Savienības pienesumu, mums ir eh, gan jāpaplišina EIB finansēšana no vienas puses, gan arī jāizmanto struktūra fonda no otras puses. Šī te EIB resursu un ES budžeta kombinācija ir Project Bond, Bond iniciatīvas pamatā. Šobrīd mums ir eh, labs juridiskais pamats jau izveidots. 230 miljārdi eiro nāks no Eiropas Savienības puses, un ir paredzēts, ka 4,5 miljārdi e, tiks e, iegūti šī projekta īstenošanai. Mums ir svarīgi, ka ir uzticība šāda veida finansēšanai uh, infrastruktūras projektiem Eiropā. Tāpat arī, lai šo te inovatīvo finansēšanas veidu mēs izmantotu Eiropa 2020 stratēģijas kontekstā. Trīs jomas - transports, enerģija un platjoslas infrastruktūra. Šis ir ārkārtīgi svarīgas Un šajās jomās mēs izmantosim šādu inovatīvu finansēšanas mehānismu. Nobeigumā. Prezidenta kungs, priekšsēdētāja kungs un cienījamie deputāti, šī brīža izaicinājuma pilnajā ekonomiskajā un finanšu situācijā ir ļoti svarīga arī aktīva politiskā rīcība, tāpēc EIB darbība ir ļoti būtiska cīņai ar ekonomisko krīzi Eiropā. Šajā grūtajā vidē investī, Eiropas investīciju banka spēlē lomu, kas ir eh, precikliska, un viņi turpina uh, finansēt reālo Eiropas ekonomiku, lai panāktu ilgspējīgu attīstību. Priekšsēdētāji kungs, es ceru, ka arī Mēs turpmāk ļoti veiksmīgi sadarbosimies ar jūsu budžeta komiteju, ar Eiropas Investīciju banku un komisiju. Paldies! Lielas paldies, komisāra kungs! Tā bija tiešām ļoti interesanta prezentācija, ko jūs mums sniedzāt. Būtībā mēs uh, saprotam, ka Eiropadomas eh, paziņojumu, ko tā sniedza pagājušā gada jūnijā par izaugsmas paktu. Eh, šie 120 miljārdi papildus finansējumu, lai atbalstītu ekonomiskās aktivitātes Eiropas Savienībā. Tas viss bija diezgan teorētiski, to mēs saprotam. Vienīgā patiesā inovācija, kas uh, bija šīs padomas rezultātā, bija Eiropas investīcija bankas uh, iemaksātā kapitāla paaugstināšana par 10 miljārdiem. Kā jau Hojerkungs teica, bankas priekšsēdētājs, tas ir arī uh, nozīmējis bankas kapitāla dubultošanos, jo uh, tas ir tiešām faktiski iemaksātais kapitāls. Uh, Un uh, tur ir tiešām būtiskas iespējas. Tas ļaus Eiropas investīciju bankai uh, um, atgūt uh, to pašu aizdevumu apjomu, um, tātad sasniegt tādu apjomu, kāds uh, nav bijis, lai, um, jo bija grūtības finanšu tirgu. Skaidrs ir arī tas, ka bankas aktivitātes uh, ir vērstas uz investīciju finansēšanu un tieši ilgtermiņa investīciju finansēšanu. Tas nav tāds tā kā atbalsts vai palīdzība, uh, lai uh, izkļūtu no parādiem uh, valstīs, kurās ir uh, problēmas, bet tas uh, var palīdzēt šīm valstīm, finansējot investīcijas, kas ir nepieciešamas, uh, atgūt izaugsmas ceļu, at, atgūt šo um, izaugsmas attīstību, un to es runāju, to es saku attiecībā uz Grieķiju un Portugālu. Mēs, protams, arī esam sadzirdējuši Hojer kunga vēstījumu, viņa teikto par to, cik svarīgi ir saglabāt uh, budžeta daudzgadu ietvarā atbilstošo budžeta pozīciju uh, Eh, kas attiec uz ceturto kategoriju par Eiropas investīciju bankas eh, darbību ārpus Eiropas Savienības valstīm, vai tās būtu kaimiņu valstis vai pirms iestāšanās, eh, tātad kandidātu valstis, tas var darboties divos veidos. Ja mēs palielinām aizdevumu kapacitāti, tas ļauj uh, palielināt jauno finansējumu avotus, un palīdzēt arī rast finansējumu ārpus uh, Eiropas Savienības. Kā jau Hojerkungs teica, tad uh, mūsu finanšu tirgos piesaistītie uh, līdzekļi uh, vairāk kā pusi nāk no valstīm, kas ir ārpus, ārpus Eiropas Savienības. Un uh, tā tad ir šis uh, sviras efekts, uh, kas vairo piesaistītās investīcijas un tas ir jāņem arī vērā sarunās par daudzgad finanšu schēmu, jeb DFS. Visbeidzot, gribētu uzsvērt, ka, tātad, lai informētu mūsu viesus, ka sarunās par DFS um, parlaments uzstāja ievērot budžeta vienotības principu. Uh, Tātad Eiropas budžeta vienotībai ir divas dimensijas. Viena ir juridiskā dimensija, tas ir klasiskais uh, princips, ka budžets ir vienots, universāls, uh, ka ir uh, zinām līdzekļi iezīmēt, zināmiem izdevumiem, bet mēs vēlamies šajā pašā dokumentā par budžetu um, politiskās, politisku apsvērumu dēļ, pat ja šajā dokumentā ir eh, eh, jautājumi, kas eh, atspoguļo atšķirīgu juridisko bāzi. Mums visiem tomēr ir komisijā, padomē, parlamentā, un, protams, tas arī interesē EIB, ka, lai mums būtu vienots dokuments, kas ļautu apkopot visus finanšu līdzekļus, kas var tikt izmantoti kopienas politika finansēšanai. Uh, Tātad eh, finansēt ar subsīdijām, finansēt ar aizdevumiem vai uh, avansiem, ar uh, inovatīviem finanšu instrumentiem, lai mēs varētu labāk uh, novērtēt to, kas tad ir pieejams, lai finansētu Eiropas Savienības politikas. Savienībai budžets nav liels, bet uh, šajā budžetā un uh, arī ārpus tā savienībai ir iespēja piesaistīt vēl lielāku finansējumu, lai finansētu šīs eh, politikas un eh, um, šie līdzekļi tiek katru gadu arī izvērtēti. Tātad mūsu viesi ļoti interesanti izteicās un tāpēc arī droši vien daudz kolēģi gribēs izteikties, bet uh, lūdzu visus izteikties īsi, uzdodiet precīzus jautājumus, jo komisāra kungam ir jādodas prom desmitos. Pernāčs kungs pirmais. Muito obrigado, senhora Presidente. Sou também. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, uh, Eiropas Investīcija bankas priekšsēdētāja kungs, dargie kolēģi. Mans pirmais jautājums Mans pirmais jautājums eh, komisāram. Es pieņēmu, ka jūs nerunājat portugāļu valodā. Es pagaidīšu, kamēr jūs eh, saņemsiet austiņas. Ok, a minha pergunta vai para. Jā, tagad eh, jautājums tātad komisāram. Es gribēju uzzināt, vai komisija ir paredzējusi konkrētus finanšu instrumentus uh, tām dalībvalstīm, kas saņem finanšu palīdzību, jo īpaši tām valstīm, kam tagad ir uh, jāizpild zinām nosacījumi, kā Portugālē, piemēram. Finanšu instruments uh, ar EIB atbalstu šeit varētu būt ļoti uh, noderīgs, vērtīgs, lai panāktu to sviras efektu, kas uh, būtu ļoti derīgs, lai sasniegtu e, ekonomikas izaugsmu. Un tad jautājums arī bija priekšsēdētājiem. Tika teikts, ka aizdevumi 2013. līdz 2015. gadam tagad tiek plānoti vai arī laikam no 14. līdz uh, e, 20. gadam tiek plānota aizdevuma, tas arī būtu vērtīgi, jo Nākamajam eh, plānošanas periodam ir septiņu gadu termiņš. Kāds, eh, kāds ir jūsu prognozes eh, tātad šim periodam līdz 20 gadam? Paldies, kolēģi! Gracias, presidente, y gracias al komisario Reni. Al... Nākamā runātāja priekšsādātāja kungs. Paldies, komisāra kungs. Um, paldies arī Hojer kungam. Priekšsādātājs Lamas Sūrs jau teica, ka um, tiešām mūsu viesi ļoti interesanti mūs informēja. Es esmu iesniegusi, tātad man bija ziņojums pagājušajā gadā parlamentā par finanšu instrumentiem, tāpēc uh, ļoti ātri trīs jautājumi jums, kas, manuprāt, liekas svarīgi. Tas būtu vēl skaidrojams. Pirmais jautājums Hojer kungam. Jūs teicāt, ka parlaments padome un komisija uh, um, iestājās par EIB uh, kapitāla paaugstināšanu. Mūsu ziņojumā mēs teicām, ka pieejamais kapitāls um, būtu uh, tiešām arī jāizmanto finanšu instrumentos un nevis uh, galvenokārt uh, tikai kredītiem. Uh, Vai jums ir konkrētāks norādes par to, cik uh, liels apjoms no šī kapitāla palielinājuma tiks uh, izmantots tieši, varēs būt izmantots tieši finanšu instrumentiem? Rēnkungam jautājums. Jūs uh, savā runā minējāt uh, uh, tiesiskā uh, ietvaru uzlabošanu. Jūs droši vien minējāt, bā, domājāt ar to bāzeli un maksātspējas direktīvu. Uh, Protams, tur ir zinām nosacījumi, eh, lai eh, ļautu veikt eh, ilgtermiņa investīcijas, un mēs domājam, ka komisijai vajadzētu strādāt arī pie jauniem um, finanšu instrumentiem, kur varētu izmantot arī uh, pilsoņu noguldījums. Jūs runājāt par to, ka uh, jūs uh, strādājat pie šiem jautājumiem, vai jums tur ir papildi informācija? Thank you, Chair. Um, I paldies priekšsēdētāju. Esmu uh, ziņotājs projektu fondu institīvai un pēc pāris nedēļām mēs nāksim klajā ar specifiskāku informāciju par uh, šo sešu mēnešu projektu. Uh, pirmkārt tādas pārskats. Jūs runājat par situāciju Eiropā, par konkurētspējas trūkumu Eiropā. Es uzskatu, ka konkurence trūks ne tikai augstu izmaksu dēļ vai vecmodīgu likumu dēļ vai tādas ļoti stingras administrācijas dēļ. Tā trūks arī investīciju trūkumu dēļ. Un par to jau runāja arī ziņojums par uh, vidusposma izvērtējumu Lisabonas stratēģiju 2005. gadā. Proti, ka investīciju apjoms jau 25. gadā bija pārāk zems Eiropā, un tas turpinājās vēl samazināties. Mēs esam tiešām kritiskā situācijā. Un tad Hojer kungs ir ļoti labi, ka 50% no investīcijiem nāk no investoriem ārpus Eiropas Savienības. Tas ir labi, bet no otras puses eh, tas nozīmē, ka mēs vēl joprojām Eiropā nepiesaistam Eiropas investorus, un tā ir no viena no galvenajām problēmām, kuru mums vajadzētu risināt ar dažādu finanšu instrumentu palīdzību. Un šeit arī mani jautājumi. Šis, uh, Uh, parādzīmi instrumentu, arī citu instrumentu uh, nozīme ir piesaistīt investīcijas, kuri citādāk nav aktīvi investējot, piemēram, infrastruktūru vai uh, pensiju fondus. Un mans jautājums ir, vai jūs varat saskatīt, kas varētu notikt, jo ir ārkārtīgi svarīgi, ja mums pastāv šādas projektu obligāts iniciatīva, vai nevajadzētu tad pievērst tādiem projektiem, kurus tirgus var finansēt jebkurā gadījumā. Tiem vajadzētu būt projektiem, kuriem ir nepieciešama cita veida uh, uh, investīcijas, kuru atbalstītu arī EIB instrumenti, lai uh, uh, investori varētu kļūt aktīvi Eiropā. Vai jūs varat saskatīt, ka tas varētu notikt? Tas man ir viens no vissvarīgākajiem jautājumiem. Vai ar šīm institīvām mēs tiešām piesaistam tādus investorus, kuri citādāk nebūtu veikuši investīcijas infrastruktūrā un citvietā Eiropā? Tas ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, kur gribētu saņemt atbildi. Un vēl viens jautājums. Viena no lietām, par kurām esam uztraukušies, ir vai mēs varam a, a, rast investīcijas ne tikai tādās a, labāk attīstītās a, ziemeļu, rietumu Eiropas valstīs, a, bet vai mēs šai obligāciju institīvas ietvaros varam atrast arī investorus arī Austrum Eiropā, Dienvidu Eiropā, tādās ekonomikās, kuras nav tik labi attīstīts, un vai tiešām uh, tās būs spējīgas pieteikties labas kvalitātes projektiem. Manuprāt, tas arī ir ļoti svarīgs aspekts šai institīvai. Paldies, Jāran Giovanni Lavija. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju uzdot vienu jautājumu komisāram Rēnam. Savā runā viņš uh, runāja par uh, izmēģinājumu fāzi projektu obligācijām. Un viņš teica, ka tādējādi varētu arī uh, tikt atbalstīti lielie Eiropas projekti. Mēs zinām, ka šis Eiropas Savienošanas instruments uh, uh, ir. Uh, apmēram 1,5-1,6 miljārdu eiro budžetam tur vajadzētu būt. Bet uh, Eiropas komisija ir paredzējusi tikai 50 miljonus uh, 14 līdz 20 gadam, un padome to vēl ir samazinājusi līdz 27 miljoniem. Uh, tas nozīmē, ka uh, jau pašā sākumā finansējums nav pietiekams, vai Komisārs neuzskata, ka ņemot vērā pozitīvo pieredzi, kas mums jau ir gūta, um, izmēģināt šās projektu obligācijas, uh, ka šādu investīciju uh, um, finansēšana varētu vēl tik papildināt ar projektu obligācijām, lai iegūtu vairāk līdzekļus nekā tie, kas tagad ir paredzēti. Vai jūs neuzskatām, ka, vai jūs neuzskatāt, ka šie neatmaksājumie aizdevumi um, varētu tikt pārvērsti drīzāk projektu obligācijās, lai mēs varētu veidot Eiropas investīcijas. Epinga kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētā runāšu īsi un tad izteikšu pāris piezīmes par uh, EIB un arī uh, komisāru izteiktajām runām. Es vēlējos pacelt divus jautājumus. Pirmais ir par Sloveniju. Uh, tā saņēma savu lielāko EIB aizdevumu 500 miljonu uh, eiro apmērā. Uh, vai tas nozīmē, ka uh, ko, Slovenija nevar atļauties līdzfinansēt uh, Eiropas Savienības projektus un tādēļ lēti aizņemās no EIB, lai varētu uh, tad nodrošināt struktūrālos un kohēzijas fondus? Uh, Um, tad uh, Harkungs es varētu būt uh, precīzāk un sniegt kādus konkrētus piemērus par reāliem īstenojumiem projektiem. Un otrkārt, es vēlos runāt par absorpcijas kapacitāti. Nesena pētījumi rāda, ka no 48 uh, reģionālajām lidostām, kas ir uzceltas Spānijā pēdējo 20 gadu laikā, tikai 11 no tām strādā ar peļņu. Sp Spānija ir trojkas. Uh, tātad pakļautībā, un Renkungs to zina, kad tiek paredzēts 37 lidostas slēgt. slēgt. Uh, ir pieejami uh, Eiropas uh, Savienības fondi, bet vai pašā laikā parādās arī dzīvotspējīgu projektu trūkums? Vai jūs neuzskatāt, ka dažās valstīs ir pieņemts jau šis pārspīlējuma punkts? Paldies, kolēģi! Desūzas kundze, lūdzu, Alda. Obrigada, presidente. Eu gostava Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu uzdot divus, trīs īsus jautājumus komisāram Alīrēnam. Komisāra kungs, jūs teicāt tikko, ka eh, kapitāla palielinājums eh, Eiropas investīciju bankai um, ir paredzēts, lai samazinātu bezdarbu un uh, veicinātu nodarbinātību, jo īpaši valstīs, kur ir vislielākās grūtības. Bet jūs teicāt arī, ka jūs vēlties ilgtermiņa investīcijas. Mans pirmais jautājums, un tas ir saistīts arī ar MVU, ko jūs minējāt. Vai ir kaut kādas aplēses vai prognozes uh, par to, uh, ko uh, gribētu sasniegt Portugālē uh, vai kas jau ir sasniegts, uh, radot darba vietas, uzlabojot nodarbinātību, lai varētu cīnīties ar finanšu grūtībām, kurās ir daudzi mazie un vidēji uzņēmumi. Tas ir mans ļoti konkrēts jautājums. Tad otrs jautājums par ilgtermiņa investīcijām. Patiesībā līdzīgs jautājums. Komisār kungs, jūs teicāt, uh, ka Eiropas investīcija bankas loma nesot uh, mazināt deficītus, bet atbalstīt ilgtermiņu projektus. Vai jūs varētu izteikties vēl konkrētāk tieši par ko Portugāli? Un tad man ir vēl viens jautājums, tas varbūt ir tāds vispārīgāks. Jūs teicāt, ka Eiropas Investīcija banka sadarbojas ar Eiropas Centrālo banku. Komisār kungs, kā tad tas eh, notiek, kā to var eh, apvienot, eh, kā to var salāgot, veicināt nodarbinātību, nodrošināt investīcijas MVU, un otrs puses ir ECB loma, piemēram, tādās valstīs kā Portugāle. Uh, Mm, kas eh, ir eh, trojkas vadībā tagad, kā to visu salāgot. Jo kas tad tur notiek? Eh, tur darba vietas iet zudumā katru dienu. Un vai tad Eiropas investīcija banka tad glābs to, ko sagrauj ECB? Tas ir mans jautājums, jo man neliekas, ka to var tā vienu otram pretnostatīt. Man interesētu šeit jūsu viedoklis un arī konkrēti skaitļi. Paldies, kolēģi! Tā bija pirmā jautājuma kārta. Tagad piedāvāju komisāram Rēnam, kuram jādodas drīz eh, prom, atbildēt uz jautājumiem, kas viņam tika dot, uzdoti, un tad būs otrā jautājuma kārta, un uh, eh, Hojerkungs varēs atbildēt uh, uz tiem jautājumiem, kas viņam tika uzdot. Lūdzu, komisārkungs. Many thanks for your very... Liels paldies par jūsu ļoti svarīgiem, noderīgiem komentāriem un jautājumiem. Es mēģināšu atbildēt uz tiem, cik labi vien spēšu, un tas agrupēšu atsevišķus jautājumus, jo daži no tiem pārklājās. Sākšu ar jautājumu, kuru uzdeva Ferendes kungs par šo specifisko finanšu uh, instrumentiem programmas valstīm mēs redzam, ka ekonomikas reformu un uh, uh, programmas, un, uh, tātad, kuras atbalsta Eiropas Savienības valstis, Eiropas Savienība un SVF, uh, un tad to, tas tiek darīts caur Eiropas uh, stabilitātes uh, mehānismu, un tā ir ļoti skaidra loma. Ja runājam par EIB kapitāla palielināšana. To es e, saskatu kā tādu atbalstošu instrumentu, ja domājam par uh, to, ka tiek palielināts investīciju finansējums e, gan programmu valstīs, gan visās Eiropas Savienības valstīs. Uh, šis kapitāla palielinājums par 10 miljardiem eiro, un kā jau to teicu iepriekš, un ko norādīja arī Hojera kungs, tiek palielināts uh, aizdevuma uh, aizdevuma apjoms 40, par 40% šogad un nākamgad, un šis kapitāla palielinājums. Par to vienojās visa uh, Eiropas Savienība, Eiropas padomē pagājušā gada jūnijā. Bet, uh, jo īpaši tiek domāts par uh, programmu valstu un neaizsargāto valstu interesēm es domāju, ka labāk ir izmantot jau pārbaudīts instruments, kas mums pastāv EIB un tās efektīvā darbības uh, kapacitāte, tajā pašā laikā palielinot uh, aizdevumu uh, apjomu, ko mēs veicam ar tās palīdzību. Tātad tiks palielināts pats apjoms, bet neobligāti mēs runājam par jauniem instrumentiem finansējuma piešķiršanai ja runājam par finansējumu pieeju maziem vidējiem uzņēmumiem, kas ir atsevišķa un ļoti svarīga diskusija, kas pašlaik norisinās starp komisiju EIB un ECB. Ja runājam par Gardies kundzes jautājumu par uh, ziņojumu, ko parlaments sagatavoja, un ņemot vērā arī šīs uh, Eh, regulatorās bāžas par investīcijām, mums ir ļoti uzmanīgi jāaplūko šī regulējošā puse tā, lai mēs neveicinātu, lai mēs eh, veicinātu, lai mēs veicinātu ilgtermiņa investīcijas Eiropā. Eh, ir zaļā grāmata par ilgtermiņa finansējumu, kur mans kolēģis Barņēra kungs jā, ir spēlējis ļoti svarīgu lomu. Mūsu uh, uzdevums ir aplūkot arī šo regulējošo dimensiju, ņemot vērā arī uh, kopējo situāciju attiecībā uz ilgtermiņa investīcijām, ilgtermiņa finansējumu Eiropā. Un šajā kontekstā ļoti svarīgi ir runāt par uh, banku savienību. Ja mēs uh, salīdzinām Eiropas Savienību un ASV krīzes laikā, tad vismaz viena lieta, ko ASV izdarīja pareizi, viņi uh, sakārtoja finanšu sektoru tūlīt pēc krīzes 2008. un 2009. gadā, un tas palīdzēja ASV ekonomikai uh, uzlaboties, atgriezties pie izaugsmas un nodarbinātības. Eiropas Savienībā mums vēl ir jāstrādā pie banku sektora pārstruktūrēšanas, rekapitalizācijas, un tādēļ mums ir jāapskata visi a, aspekti Eiropas Savienības finanšu a, sistēmā, lai noslēgtu darbu un lai mēs radītu veselīgu un izturīgu banku sistēmu Eiropā. Un ļaujiet man vēl uzsvērt, ka šeit mēs a, nerunājam par uh, banku glābšanu. Mēs runājam par to, ka tiek atjaunāta uzticamība eh, Eiropas banku sistēmai, lai nodrošinātu ilgspējīgu attīstību un lai radītu darba vietas. Uh, Fermer kungs runāja par investīcijām un to nozīmību. Es atcaucos arī savām iepriekšējām atbildēm. Es saku, ne, es piekrītu, nav jau tādas sudraba lodes, ka uh, struktūrālās reformas novedīs pie investīcijām. Mums ir jāstrādā visās frontēs, mums ir nepieciešama abas lietas. Mums ir nepieciešama struktūrālas reformas, uh, lai uh, atjaunotu Eiropas Savienības tirgus potenciālu darba vietu radīšanā, un mums arī jāstrādā pie investīciju aspekta, uh, jo tur ir bijušas būtiskas problēmas pagājušos gados, kā jūs norādījāt. Ja apskatām pirmo desmitgadi šajā tūkstošgadā, sākot no 2000. gada līdz aptuveni 2008. gadam, Eiropā ieplūda daudz kapitāla, un kapitāla plūsmas bieži vien notika uz tām valstīm, kuras tagad tiek uzskatīts par deficīta valstīm, un viena iemesla dēļ vai cita iemesla dēļ, tad šī kapitāla ieplūšana uh, nevienmēr tika izmantota visefektīvākajā veidā. Tā drīzāk veicināja uh, kredītu, kreditēšanas apjomu un radīja uh, nekustamo īpašumu burbuli. Tajā pašā laikā mēs Eiropas banku sistēmā varam saskatīt būtisku fragmentāciju, jo ir atšķirīgi uh, aizdevuma uh, procenti gan uzņēmumiem, gan mājasēmniecībām visā uh, Savienībā. Mums tas ir jāņem vērā un jāmēģina ierobežot šo finansiālo fragmentāciju un jāmēģina nodrošināt labāki kredīt nosacījuma apstākļi, jo īpaši MVU, jo ekonomikas vēsturē nav tāda precedenta, ka būtu notikusi izaugsme bez kreditēšanas. Mums atkal ir jāatjaunina kredīt, kredīt migrantu plūsma Eiropas Savienībā, lai risinātu pašreizējo ekonomikas un arī nodarbinātības krīzi, ar kuru pašlaik saskaramies. Tika uzdoti arī vēl citi jautājumi, un, un daļēji ar savām atbildēm jau es ceru, ka vismaz daļai tiem pieskā, pieskāros, bet man ir vēl viena uh, sanāksmes, kuru jādodas uh, komisijas blueprint konference uh, par uh, monetārās ekonomiskās savienības padziļināšanu, un tā sāksies pēc aptuveni astoņām minūtēm. Es, man ir žēl, ka man ir jādodas prom. Es ceru, ka jūs turpināsiet diskusiju un uzdosiet savus jautājumus, komentārus Hojer kungam. Paldies! Jā. Paldies, komisār kungs! Mēs uh, tā tad uh, īpaši piezīmējam, ka galvenā problēma, kas ir Eiropas Savienībai un uh, dalībvalstīm, ka tā ir bijusi nevis uh, finanšu resursu trūkums, bija ļoti daudz finanšu resursu, bet ir divas uh, lielas problēmas. Pirmkārt, šī nauda bieži vien tika slikti investēta, tika radīti burbuļi, tas nekalpoja reālajai ekonomikai, bet spekulatīvajai ekonomikai, un otrkārt mēs uh, um, izējam no uh, krīzes uh, ar uh, uh, finanšu tirgiem, kas ir sliktā situācijā. Un, uh, Tātad uh, uh jūs runājāt par ekonomikas monetāro savienību, jūs dosieties to lietu uz pasākumu komisijā, bet mums ir uh, jāatver šie uh, tirgi nacionālajās valstīs. Nekad taču nebija domāts, ka tie būs nacionālajie tirgi, vienmēr ir doma bijusi par vienotu Eiropas finanšu tirgu un ir jāpanāk, lai tiktu investēts uh, reālajā ekonomikā un nevis spekulācijās un šo burbuļu radīšanā. Paldies, komisāra kungs! Tagad piedāvāju, ja Hojer kungs piekrīt, eh, dot vārdu vēl trim kolēģiem, kas ir pieteikušies uh, izteikties, un tad Hojer kungs varēs atbildēt uz visiem jautājumiem. Vispirms vārds uh, Hercogs kundzei, lūdzu. <laughs> <coughs> <coughs> Sorry, it was a bit of uh, Hungarian. Atvainojos, man ir tādas ungāra lietas arī kārtojamas. Priecājos par diskusiju, kas mums arī bija ar Hojera kunga plenārs sēdē martā. Mans pirmais jautājums ir par investīciju piesaistīšanu. Uh, deviņu gadu laikā redzu, ka, lai kāda politika tiktu īstenota enerģētikas vai MVU jomā, ir mē, tas ir ar mērķi piesaistīt investīcijas, bet mēs to joprojām neesam sasnieguši. Mēs vēlamies e, izaugsmi, darba vietas Eiropā, bet mēs gribam e, to darīt ilgtspējīgā veidā, nevis tādā burbuļu pieejas veidā. Otrs jautājums. Jūs apgalvojāt, ka EIB ir 27 dalībvalstu banka, nevis Eirozonas banka. Bet no nu, manas puses man ļoti interesē, ko mēs varam darīt no valstu skatu punkta, piemēram, es pārstāvu Ungo, Ungāriju, lai tiešām EIB padarītu par 27 dalībvalstu banku. Uh, Un kā jūs redzat investīcijas MVU sektorā? Tas, ko redzu, pamatā šīs investīcijas nonāk Eirozonā. Man jautājums, kāpēc? Un pēdējais jautājums. Domāju, ka EIB ir brīnišķīgs instruments, kā finansēt Donavu stratēģiju. Un kā jūs redzat šīs stratēģijas finansēšanu nākotnē? Un arī kāds jums būtu padoms bankā manā valstī? Paldies! Paldies, Amatīnī kundze! Grazie, signor Presidente. Mi dispiace, ka komisāri. Lielas paldies, priekšsādātāji. Žēl, ka komisāra kungam bija jādodas prom. Viņš runāja par MVU. Itālijā mēs galvenokārt balstāmies uz vidusslāni, bet vidusslānis tiek iznīdēts ar Eiropas stabilitātes paktu. Katru dienu ziņās parādās uh, ziņas par uh, uzņēmējiem, kas padara sev galu, jo viņi vienkārši vairs nevar uh, izmaksāt algas, nerunājot jau nemaz par investīcijām. Ir veikti pasākumi, lai samazinātu deficītu, bet uh, patiesībā deficīts vēl tikai paaugstinās, jo vienkārši izzūd uzņēmumi. Uh, Un eh, tieši tāpēc arī piecu zvaigžņu kustība saņēma ceturdaļu balsu. No tikko apvienotajā karalistē redzējām, ka Fēreģa kungs ir guvis lielu atbalstu. Viņiem atbalsts ir pieaudzis. Mums ir jāparūpējas par to, lai eh, nebūtu eh, tā, ka uh, birokrāti grib no zirga uztaisīt kamieli. Uh, Mums ir nepieciešama pasākuma, kas darbojas, kas panāk uh, rezultātus. Un tad par uh, Eiropas investīciju bankas priekšsādātāju teikto. Jau 20 gadus EIB runā par investīcijām infrastruktūrā, piemēram, Rotterdams ostā. Projektu uh, nosaukumi ir mainīti, bet Eh, tik un tā tie vēl nav eh, realizēti šie projekti, jo projām um, daudziem uh, uh, vēl ir. Uh, tā tad daudz vēl ir jādara. Ko jūs darāt ar jaunas infrastruktūras radīšanai? Thank you very much. Lielas paldies. Hojer kungs. Jūs diezgan daudz runājāt par Eiropas investīcijas bankas nākotnes darbību un, un darbību ārpus Eiropas Savienības. E, no savas puses runāju par šo lietu, jo mēneša beigās mēs plānojam diskusiju par invest investīcijām Balkānos un par to, kā šeit, eh, piemēram, izmantojot dažādus resursus, piemēram, IPA, pirms iestāšanās instrumentus, un kā šeit mēs varētu rast pievienoto vērtību. Protams, ka mēs varam paaugstināt investīcijas, bet Kādus pasākumus jūs plānojat, lai uzlabotu koordināciju ar citām organizācijām? Paldies, tagad Ivailo Kalfins. Merci, <clears throat> monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. I would like to uh, make... Es vēlos sniegt dažus komentārus. Pirmām kārtām vēlos atkārtot jau to, ko Hojerku kungs teica par AAA eh, vērtējumu EIB bankai šajā uh, grūtajā finanšu situācijā šis vērtējums ir ārkārtīgi būtisks un svarīgi ir, lai EIB ir augstas kvalitātes banka. Tāpēc kapitāla pieaugums, manuprāt, bija ļoti veiksmīga ideja, kā pastiprināt uh, bankas kapacitāti aizdevumu jomā. Un papildu investīcijas, protams, kad bankā nav iespējams, ja mēs nepaukstinam kapitālu. Tāpat laikā Oli Rēnkungs tikko jau aizgāja, taču mēs runājām par šo te sadarbību starp EIB un Eiropas Savienības budžetu. Nā, daudzgadu finanšu schēmas ietverā mēs mēģinam aizstāt publiskā finansējuma uh, trūkumu ar EIB investīcijām. Uh, savā ziņā tas var notikt, taču EIB aizdevumi nevar pilnībā kompensēt eh, publiskā finansējuma trūkumus. Un te ir divi, trīs aspekti. Pirmām kārtām līdzfinansējums. Eiropas semestri un citos uh, regulējošajos noteikumos līdzfinansējums ir ļoti grūts aspekts. Mūsu budžeta komisijas pozīcija ir, ka nacionālajie izdevumi, lai finansētu, lai sniegtu līdzfinansējumu projektiem, ir noteikti jāņem vērā Eiropas semestra kontekstā. Pretējā gadījumā mums būs ārkārtīgi lielas problēmas. Mums būs neefektīva finansējuma izmantošana, kas skars Eiropas budžetu un netiks nodrošināts nacionālais līdzfinansējums. Otkārt, makroekonomiskā kon, uh, kondicionalitāte. Uh, šeit mēs riskējam samazināt komercbanku vēlmi sniegt aizdevumus, ja Eiropas maksājumi būs pakļauti riskam. Un iespējams, ka mums ir vajadzīgas papildu prasības no EIB puses šīs situācijas risināšanā. Mēs no tā varbūt nevarēsim nemaz izvairīties. Visi šie nosacījumi, kos mēs iekļaujam Eiropas budžetā, uh, radīs šķēršļus e, darbību, EIB darbībai dalībvalstīs. Un pēdējais piemērs - Connecting Europe instruments. Mēs redzam, te ir pēdējais komisijas priekšlikums - 1 miljārds eiro bet ja mēs gribam paaugstināt Eiropas konkurētspēju, šis ir absolūtais minimums. Un domāju, ka mēs kolēģiem jautāsim EIB, kā jūs kompensēsiet šo te e, samazinājumu. Domāju, ka nākamajā daudzgadu finanšu schēmā mums tas būs jāņem vērā un jāskatās, kā stimulēt investīcijas vēl vairāk. Un vēl es gribu apsveikt banku ar to, ka izveidojāt īpašu instruments un programmas klimatu pārmaiņu un MVU problēmu risināšanai. Uzskatu, ka tas joprojām ir prioritārs jautājums. Mums ir jāstrādā eh, MVU virzienā, piemēram, Jeremy programma liecina, ka tā ir efektīva daudzās dalībvalstīs un dod iespēju MVU eh, piekļu, piekļūt kredītiem. Tāpat vēlos izcelt EIB darbu jomā, kas ļauj izmantot ne tikai publisko finansējumu, bet arī finansējumu no citiem avotiem. Un man liekas, ka šis instruments uh, būs ļoti būtisks arī nākotnē. Runājot par ārējās darbības mandātu, baidos, ka parlaments neko nevarēs uh, šeit palīdzēt, pirms komisija nāk klajā ar savu priekšlikumu. Uh, ņemot vērā, cik daudz laika mums ir palicis, lai strādātu līdz nākamajām vēlēšanām, tad uh, mēs gaidīsim komisijas priekšlikumu, un mēs, līdz ko tas būs gatavs, būsim gatavi strādāt tālāk no savas puses. Mēs, protams, gribētu pagarināt esošo mandātu, bet jāgaida ir komisijas priekšlikums, kas savā ziņā rada zināmu neziņu par to, kā situācija tālāk attīstīsies. Un nobeigumā vēlos tikai atkārtot arī, ko teica uh, eh, Hojer kungs, ka finansējuma samazināšana vienā līmenī, vienā veidā, visās pozīcijās eh, ļoti negatīvi ietekmē situāciju. Piemēram, samazinot fondus, kurus līdzfinansē EIB, eh, tad rezultāts ir negatīvāks nekā, ja mēs samazinātu to citās pozīcijās. Mums jābūt ļoti skaidri jāapzinās, kāds būs rezultāts šādiem samazinājumiem. Paldies, Ivailo. Tagad pēdējais runātājs Ferēras kungs. Obrigado, senhor presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi īsi jautājumi. MVU pieeja aizņēmumiem tika minēta, tātad EIB aizdevumiem, un tur ir svarīgs arī uh, jautājums par uh, kooperatīviem. Uh, daudzās dalībvalstīs tā ir tradīcija, un to nevajadzētu aizmirst. Gan ražošanas, gan ieguvas rūpniecībā, piemēram, arī celtniecībā un pakalpojumu jomā. Šobrīd ir tādi kooperatīvi, kam ir milzīgas problēmas, tieši tāpēc, ka pieeja kredītiem ir ierobežota. Agrāk, zināmos brīžos, ir bijuši tādi strīdīgi viedokļi par to, cik lielā mērā kooperatīvi varētu saņemt pieeju EIB aizdevumiem konkrētiem projektiem, piemēram, dzīvokļu celtniecības kooperatīviem, kas gribēja aktīvi darboties dažādu remontu projektu jomā pilsētās, bet arī par citiem aizdevumiem. Mm, Tātad runājot par kooperatīvu pieeju EIB finansējumam. Tas bija pirmais jautājums, un otrais jautājums par projektu obligācijām ir uzsākta šī e, darbība pilotfāzē, un mani interesētu, kādi projekti jau ir, kādas summas šeit var nosaukt un kurās valstīs uh, projekti tiek jau īstenoti. Tie ir mani jautājumi. Paldies! Merci! Liels paldies! Hojer kungs, jūs redzējāt, cik daudz jautājumu izraisīja jūs teiktais. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Komentāri un jautājumi. Droši vien dažus atstāšu neapmierinātus uh, pēc uh, saviem izteikumiem. Es vienkārši nevaru atbildēt detalizēt uz visiem jautājumiem, atbildēt tā, kā jūs to gribētu dzirdēt. Jautājumi jautājumos ir izskanējušas jautājumi par cipariem, un tad man jāsniedz tiešām vesela prezentācija. Es būšu gatavs jums tos sniegt, protams, vai nu mutiski, vai rakstiski, cik vien ātri iespējams. Uh, un tāpat man būs prieks, ir prieks iepazīstināt ar mūsu pastāvīgo pārstāvi, kas ir EIB pastāvīgais pārstāvis, uh, Knapena kungs. Viņš ļoti labi zina Eiropas Savienības un īpaši parlamenta procedūras, un viņš kopā ar mūsu kolēģiem Briseles birojā eh, sniegs jums precīzāku informāciju. Pirmais jautājums par, no Fernandesa kunga puses. Ļoti interesants. Tas liecina, ka mums nav sinhronizētas Eh, daudzgadu finanšu schēmas eh, limiti. Mēs runājam par trīs gadu plāniem, un tie nav sinhronizēti. Taču es neredzu, ka tā, tas būtu trūkums vai tā būtu problēma, jo ņemot vērā finanšu un ekonomikas krīze Eiropā, tā ilgs ilgs septiņus gadus, un tad jau mums te jāpielāgo situācija katru gadu, balstoties uz attiecīgo situācijas brīdi. Ja, bet ir diezgan skaidrs, ka DFS ir ļoti būtisks atskaites punkts, jo mūsu bankas ideja ir ka mēs varam atrasties spēcīgā tirgus pozīcijā, apvienojot savu aizdevuma aspektu un sadarbojoties ar Eiropas Savienības sniegtajām iespējām. Un trešais aspekts ir mūsu padomdošanas darbība. Pirms sešiem mēnešiem es biju pārsteigts, par, eh, kad ierados bankā, es pārsteig, biju pārsteigts par bankas kompetenci, par eh, tā zināšanām zinātnē un inženieru uh, zinātnēs. Tas nozīmē, ka mēs varam piedalīties arī projektu attīstībā, ne tikai īstenošanā un finansēšanā. Un te ir jautājums, vai mums ir pietiekami projekti Eiropā? Banka cenšas būt proaktīva projektu izstrādē, jo pretējā gadījumā mēs tiešām varam nonākt grūtā situācijā. Protams, mums ir arī negatīva pieredze. Būsim godīgi. Jūs runājāt par lidostām, kas uh, varbūt netiek izmantotas. Galu galā problēma jau nav bankā. Banka sevi aizsargā Taču, runājot par PPP, piemēram, kas nav ekonomiski atbildīga, ne, netiek ņemta vērā uh, satiksmes plūsma, tad beigu beigās šāds te, šāda pieeja tikai veicina valsts parādu. Šādu problēmu risināšana ir jāveic ar ļoti rūpīgu bankas politiku. Tāpat jaunu instrumentu izstrāde. Tas, kas ir radīts pēdējo gadu laikā, un š, tas ir noticis pē, iepriekšējās finanšu perspektīvas ietveros, šie instrumenti bija ļoti palīdzīgi Jessica, piemēram, riska dalīšanas instruments. Mēs esam redzējuši, cik tie ir būtiski. Piemēram, kāds instruments, kas, manuprāt, varētu tikt pat paplašināts, jo tas palīdz uh, apgūt Eiropas Savienības fondus, un šādi instrumenti ir tiešām jānovērtē. Es vēl atgriezīšos arī pie precīziem cipariem. Tad, kad mēs runājam par jaunajiem finanšu instrumentiem, kurus mēs šobrīd varam finansēt no pie palielinātā kapitāla. Runājot par projektu obligācija iniciatīva. 230 miljoni šai iniciatīvai. Šeit mēs runājam par eh, perspektīvu nākotnē. Mēs skatāmies uz nākotnes budžetu un skatīties, kā šis, eh, šī iniciatīva var uzlabot situāciju dalībvalstīs. Taču mums ir ļoti āķīga šī situācija. Šim instrumentam ir jābūt veiksmīgam tirgū. Mēs nevaram vienkārši paļauties uz savām cerībām, ka tas tā būs. Jo beig beigās šie projekti ar komisijas atbalstu tiks īstenoti tirgu, un viņiem ir jāaiztur šis tirgus pārbaudījums, jo pretējā gadījumā šis instruments, kuram esam izvirzījuši virkni ambiciozu mērķi, diskreditēs visus citus jaunos instrumentus, Tieši tāpēc komisija ir ļoti uzmanīga nepapildināt riskus, risku sārakstu šai iniciatīvai. Un tad mēs tādā gadījumā mēs koncentrējamies tikai uz dažiem projektiem, kurus uzskatām par drošiem. Tas nenozīmē, ka visi šie projekti notiek Beļģijā vai Nīderlandē vai Vācijā. Nē, nē, Mēs esam vienojušies no bankas puses eh, par projektiem arī Austrum Eiropā un Dienvidē Eiropā. Taču galvenais ir svarīgi, lai šie pirmie projekti tiešām ir veiksmīgi un pārbaudījums tirgu tiek izturēts. Esam ļoti ambiciozi un strādājam cieši kopā ar komisiju šajā iniciatīvā. Runājot par Slovēniju, Diemžēl nesniegšu jums precīzus skaitļus šobrīd, taču kaut ko pieminēšu. Viss, ko esam īstenojuši Slovenijā, ir bijis koplēmums ar komisiju. Un man liekas, ka dažas no lietām e, bu, ir veiksmīgas un būtu jāatzīst arī parlamentā. Ir projekti, kuros ir 130 miljārdi eiro iesaistīti, tāpat gāzes infrastruktūra ir uzlabota, tur ir 200 miljoni eiro īsta ievi, ieguldīti. Tāpat degvielas infrastruktūras projekti ar mērķi uzlabot vidi un ietaupīt enerģiju ir īstenoti. Es varētu minēt arī citus projektus, taču sniegšu jums precīzāku un detalizētāku informāciju rakstiskā veidā. Jautājums, vai mums ir pietiekami projektu Eiropā? Tas ļoti būtisks jautājums. Ne tikai runājot par apjomu, bet arī par projektu kvalitāti. Kvalitāte būs noteicošā runājot par EIB pozīciju tirgū. Kvalitāte noteiks, vai mūsu aizdevumi ir pievilcīgi. 3A vērtējums jau nav nekāds fetišs. Svarīgi ir tas, kā mēs padaram mūsu aizdevumus pievilcīgus. Mums ir divas milzīgas problēmas Eiropā. Pirmām kārtām tirgus fragmentācija. Mēs cenšamies uzmanīgā veidā to risināt, un otra problēma ir bezdarbs. Un te mēs mēģinam analizēt visas bankas aktivitātes un to, kā mēs varam risināt šo bezdarba problēmu. Taču lielais jautājums - kas dara ko? Un te es nepiekrītu Sūzas kundzes teiktajam. Ikvienam, protams, ir savas robežas un atbildības. Un te runājot īpaši par ECB un sadarbību ar ECB. Eh, e EIB nav pēdējais un galīgais risinājums. Mūsu uzdevums ir strādāt pie investīcijām. Un Eiropas centrālajai bankai ir atkal savi ierobežojumi. Komisija, padome, parlaments, EIB, ECB - katram ir sava atbildības joma, un būtiski ir pārliecināties, lai tas, ko mēs darām, tiek darīts sinerģētiski. Investīciju piesaistīšana. Es neesmu tik negatīvi noskaņots Man liekas, ka privātu un citu fondu piesaiste ir bijusi ārkārtīgi liela un veiksmīga. Pat Eiropas institūcijās mēs neesam vienīgie, kas iziet tirgu. Arī ESF, piemēram, un, un dalībvalstis, viņi visi iet, iziet tirgu. Tas ir, protams, brīnišķīgi, ka tas ir iespējams, taču no otras puses jāapzinās, infrastruktūras lielās vajadzības, tāpat ne, vajadzības inovācijās. Tāpat klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana. Tas viss ir iespējams piesaistot vēl papildu investīcijas. Te es jums piekrītu. Un te ir jautājums, vai PBI varētu būt risinājums šo investīciju piesaistē? Saku jā. Ļoti interesanti. Tad, kad mēs piedalāmies e, starptautiskās konferencēs, piemēram, SVF rīkotā konferencē, piemēram, tādi trešās puses investori, kam nav nekādi, nekāda sakara ar e, Eiropas Savienību, viņi prasa, kāds ir labums manam pensiju fondam, piemēram, no šīm investīcijām. Uh, Tāpēc mums jāskatās, kā mēs varam paplašināt šo te e, investīciju aptvērumu e, Eiropā. Esmu pozitīvi noskaņots. Taču skaidrs, mēs nedrīkstam pieļaut nekādas burbuļa projektus. Šī brīža situācija nevienmēr tā ir tik e, pozitīvas. Vēlētos arī tādu lielāku dalībvalstu iesaisti. Mēs no savas puses esam redzējuši ļoti labus piemērus vidusjūrā, e, Baltijas jūras reģionā. Šī bijusi lieliska pieredze, Taču uz šo brīdi pagaidām tie ir vairāk kā plāni, ne tik daudz realitāte. Te mums vēl ir jāstrādā. Martīnī kungs teica, ļoti skaidri norādīja, ka ja mēs nespēsim izmantot savu iespēju sniegt finansējumu vai pieeju finansējumam perspektīvām kompānijām, tad mēs varam diezgan daudz arī zaudēt. Jo, piemēram, uzņēmumi, kas ir uz dienvidiem, 5 km uz dienvidiem no Tirolas robežas, nevis uz ziemeļiem, un ja tas viņiem rada problēmas pieiet finansējumu, tā ir nepieļaujama situācija. Šādas situācijas mums noteikti ir jārisina. Tālāk bija jautājums par koordināciju ar eh, citiem instrumentiem un fondiem, investīciju fondiem. Protams, ka mums ir jāsadarbojas, un mēs arī sadarbojamies startautiskā mērogā, eh, runājot par standartiem, par procedūrām. Mēs tāpat esam eh, vienojušies par apusēju uzticēšanos un uh, Protams, ka šeit vēl situācija ir uzlabojama, taču mēs, protams, varam nevēlamies eh, pa palielināt birokrātiju šajā te koordinācijas procesā ar starptautiskiem investīciju fondiem. Tāpat paldies par jautājumu attiecībā uz AAA vērtējumu. Kā jau teicu, tas mums nav tāds fetišs, tā ir vienkārši nepieciešamība. Ja mēs zaudēsim šo te atzinību tirgūs, ko apliecina šobrīd mūsu vērtējums, mēs vienkārši kļūsim dārgāki, un to visvairāk sajutīs tās valstis, kurām šobrīd ir nepieciešami aizdevumi no investīcija bankas. Tas mums jāpatur prātā. Tāpat diskusijās ar reitinga aģentūrām kas mums ļoti skaidri norāda, ka tie jūsu akcionāri, tās dalībvalstis, kas, eh, kurām nav 3A vērtējumi, tad tam ir divas sekas. Pirmām kārtām mums šī apņemšanās no dalībvalsts un Eiropas institūciju puses netika sagaidīta. Jo, piemēram, finanšu ministri nevarēja tā vienkārši piešķirt papildu finansējumu kādām valstīm. Te šis aspekts ir svarīgs. Un otrkārt ir aizdevumu kvalitāte viens no mūsu uzdevumiem ir pasargāt sevi no bīstamiem projektiem. Un ņemot vērā, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju, tad te ir jautājums arī par Eiropas Savienības budžetu. Mēs, jāsaka, neesam pilnībā izmantojuši <laughs> potenciālu, kas šeit slēpjas. Es ceru, ka jūs eh, nebūsiet šokēti par šo apgalvojumu. Bank ka šobrīd vēl nav izmantojusi iespējas lauksaimniecības biznesā. Pirms mums jāizdomā šajā virzienā arī dzen. Tāpat sociālais fonds, kā samazināt bezdarbu. Tad te mēs runājam par sociālo uh, dimensiju komisijas budžetā, par izglītību un apmācību, kas ir iekļauts Eiropas budžetā. Visiem ir savs darāmais šeit. Erasmus programma visiem, piemēram. Protams, ka bankas <laughs> cilvēki laikam šobrīd jau ir nobijušies par to, kas vēl izskanēs no manas mutes. Kompensācijas budžeta samazinājumiem. Ne tas nebūs iespējams. Ja mēs aplūkojam komisijas budžeta samazinājumus. Tie, protams, tas ir liels izaicinājums. Un es ceru, ka Eiropas Savienības budžets ir labās un drošās rokās. Mēs esam redzējuši šo te iekšējās aizdevumu mandātu un ceram, ka tas sniegs zināmu risinājumu. Taču ir būtiski apzināties, ka šajā lietā, līdzīgi kā daudzās citās, Eiropas parlaments ir mūsu labākais sabiedrotais. Jautājums par kooperatīviem. Mums ir jābūt ļoti atvērtiem. Š Eiropas Savienībā šo te Eh, kooperatīvu juridiskais pamats ir ļoti atšķirīgs. Piemēram, runājot par mājokļiem, tad mēs redzam, kad problēma parādās pie apvāršņa eh, daudzās dalībvalstīs, arī visattīstītākajās. Un te ir jautājums par kooperatīviem, kas kļūst aktuāls, un tas mums jārusina eh, konceptuāli no bankas puses. Esmu ļoti atvērts šajā lietā. Tāpat sadarbība ar citiem Eiropas Savienības fondiem šeit ir būtisks aspekts. Priekšsēdētāji kungs, es domāju, ka es laikam nesu pateicis varbūt pilnīgi visu, ko e, daudzi deputāti sagaidīja, bet esmu gatavs sniegt savas detalizētākās atbildes rakstiskā veidā. Domāju, ka šī ir piektā reize, kad es jau viesojos Eiropas parlamentā, esmu gatavs atkal atgriezties. Paldies! Merci beaucoup, monsieur. Liels paldies, priekšsādātāji kungs. Es domāju, ka šī viedokļa apmaiņa ir bijusi ļoti informatīva mums eh, šādā ļoti svarīgā brīdī, brīdī, kad eh, mēs esam sarunās eh, par daudzgad finanšu schēmu un cerams, ka arī pieņemsim lēmumu. Eh, ko var darīt EIB? Eh, bija ļoti labi to uzklausīt. Protams, ka jums ir savi instrumenti, bet arī savas robežas, iespēja robežas. Paldies! Darbie kolēģi, tātad atsāksim eh, skatīt darba kārtību. un piedāvāju izskatīt kopā 5, 6, 7, 8 un 9 punktu mūsu darba kārtībā. Šeit ir runa par budžeta grozījuma numur 1, 2 un 3 izskatīšanu saistībā ar sarunām par DFS. Pirms sākt viedokļu apmaiņu, informatīvs punkts, tas ir ļoti būtiski par eh, budžeta trio samita tikšanos, kas notika vakardienas nogalē. Uh, Mēs eh, piedāvājām komisijas priekšsēdētājiem 324. Eh, pandu, pantu eh, Eiropas Savienības darbības līgumā ņemt par pamatu, lai censtos atrisināt problēmu, tātad šo strupceļu, kurā atrodamies ar padomu, lai varētu sākt sarunas par budžeta ietvaru. Jūs atcerēsieties, kādas bija problēmas uh, kas mums bija pēc uh, parlamenta pieņemtās rezolūcijas 13. martā. Mēs uzstājām un arī turpinām uzstāt uz to, ka par daudzgadu finanšu schēmu nevarēs pieņemt nekādu vienošanos, kamēr nebūs uh, piemērotā un apmierinošā veidā atrisināti uh, citi jautājumi, piemēram, saskaņā ar līgumiem, ar uh, vajadzībām, tātad par maksājumiem 2013. gadā, kamēr tas netiks atrisināts, mēs DFS nevaram pieņemt. Un, lai varētu sākt runāt par 2014. līdz 2020. gadu, mums ir eh, tiešām eh, jāatrisina 2013. gada problēmas, jo īpaši ņemot vērā trīs institūciju uzņemtās saistības, jo īpaši padoms uzņemtās kaisība, saistības eh, deklarācijā numur divi, uh, par uh, eh, 2013. gada budžetu. Un mēs diskutējām par to, kā eh, strādāsim pie otrā budžeta grozījuma. Vakardienas sanāksme ļāva mums nonākt pie vienošanās par procedūru. Svarīgā piekāpšanās, kuru veica padome, bija sekojoša tika piedāvāts atvērt uzreiz, tas nozīmē, uh, tad, kad būs notikusi nākamās nedēļas ekofina padome, 7 miljārdu 300 miljonu summu, uh, tātad uh, papildus 11 miljoniem, kas ir komisijas priekšlikumā, budžeta grozījumam numur 2. Tā pašā laikā Padu piedāvā uh, pieņemt, uh, tātad uzņemties saistības par otru uh, finansējumu daļu. Tātad uh, mums nav uh, mandāts uh, īrijas prezidentūrai, lai uzreiz pieņemt lēmumu par šiem 11 miljārdiem eiro, bet mums ir nolūks uh, šīs sarunas par maksājumiem uh, veiksmīgi noslēgt un lai jums parādītu mūsu apņemšanos ātri uh, rīkoties un ātri iet uz priekšu, mēs esam gatavi vienoties par pirmo maksājumu daļu par šiem 7,3 miljardiem. Tā saka padomu. Uh, tātad um, šie 11,2 miljārdi, ko prasīja komisija, uh, tas jau nav, protams, 7,3. Tā ir pirmā maksājuma daļa, 7,3, un pēc tam būs otra maksājuma daļa vēlāk. Protams, mums parlamentam uh, ir jautājums par to, uh, kad un cik liela būs šī otrā maksājuma daļa. Balstoties uz uh, to, mēs uh, vienojāmies par darba metodi, kas ir sekojoša. Uh, Tas būs kā pingpongs. Pēc vakardienas vienošanās šodien mums ir budžeta komitejas sanāksme, mums šīs jautājums ir darba kārtībā, un mēs tātad esam izlēmuši šorīt diskutēt un kopā izskatīt šos trīs budžeta grozījumu projektus, kas ir piedāvāti. Vissvarīgākais ir otrais Trešais uh, uh, drīzāk varētu atvieglot eh, vienošanos par otro punktu, jo tas atvieglo um, dalībvalstu iemaksas un uh, ir neliela summa šie 500 miljoni, un tas atbilst uh, iestāžu nolīgumam, kas tagad ir spēkā. Mūsu uh, referenti uh, Mums ir izstrādājuši šo ziņojumu projektus, par to mēs diskutēsim un tad balsosim. Un tas būs politisks balsojums, kas būs indikatīvs balsojums, bet šajā posmā tam nebūs nekādas uh, juridiska spēka. Jo tā kā jūs zināt, saskaņā ar budžeta procedūru, juridiski saistošais balsojums budžeta komitejā un pēc tam plenārsēdē var notikt tikai pēc uh, sākotnējā balsojuma padomē. Tātad korepērs uh, attiecīgi mūsu līmenim un pa, budžeta padome attiecīgi pa, plenārsēdz līmenim parlamentā. Bet šis būs uh, indikatīvs politisks balsojums, uh, kurā ideja ir tāda, ka parlaments šajos trijos uh, budžeta grozījuma projektos atbalsta komisijas pozīciju uh, un saka, ka ir gatavs uzreiz pieņemt un darīt uh, visu, kas uh, ir parlamenta ziņā, lai pieņemtu pēc padomas formālās pozīcijas pieņemšanas savu viedokli. Tā būs arī iespēja mums parādīt, ka tas, kas mums ir īpaši svarīgs, eh, jo īpaši par eh, otro budžeta grozījumu, ka tas ir, eh, lai būtu ļoti precīzes, pēc iespējas konkrētākas garantijas par to, ka gada beigās šī summa 11 miljardu eiro būs pieejama. Un um, vai tas būs vienā reizē vai uh, divās vai vairākās reizēs, uh, mēs parlamentā uzskatām, ka tas ir atkarīgs no programmu un kredītu pārvaldības, un tas ir pārvaldes institūcijas ziņā, komisijas un dalībvalstu administratīvo iestāžu ziņā. Un mēs vēlamies vienkārši šo garantiju par summu. Tas ir uh, tas, kas mums ir jādara. Protams, uh, uh, budžeta komitejā. Mums ir jāpieņem šodien šis lēmums. Un pēc tam uh, rīt būs korepēra sanāksme un balstoties uz uh, budžeta uh, komitejas lēmumu padomē, uh, varēs pieņemt savu lēmumu. Tātad šie ir tie priekšlikumi 7,3 miljārdi un ir priekšlikums uh, par uh, deklarāciju par iespējamo otro finansējumu daļu. Un mums tas uh, nav pietiekams. Tātad, ja šodien šī pingponga ietvaros mēs uh, apstiprināsim gribu apstiprināt uh, komisijas priekšlikumu, atbalstīt komisijas priekšlikumu, tad uh, padomē būs šī vienošanās par diviem maksājumiem, nevis par vienu. Tātad mēs vienkārši parādām mūsu atvērtību šīm padomas bažām. Un rīt tad arī um, korepēri um, apstiprinās savu atvērtību un apstiprinot uh, un pasakot, kāda tad būs šī otrā maksājuma daļa. Tas vēl nav skaidrs uh, šajā deklarācijas projektā, kas vakar uh, tika izstrādāts uh, padomas budžeta komitejā. Tālāk. Uh, Nākam pirmdien mēs varēsim noturēt pirmo trialogu par daudzgadu finanšu schēmu. Balstoties uz darba kārtību, kurā būs visi punkti, ko Eiropas parlaments ir nosaucis savā 13. marta rezolūcijā, kas bija atbilde uh, eh, Eiro padomēji uh, eh, 8. februārī. Uh, rīt, 14. Tātad nākamajā dienā, 14. maijā, notiks uh, ECOFIN ar uh, uh, budžeta daļu arī. Un um, tas būs tāds atslēgas moments, izšķiros brīdis, to es, protams, saku budžeta komitejas deputātiem, to es saku padomas pārstāvjiem un arī komisijas pārstāvjiem. Tas būs izšķirošs brīdis. Tāpēc, ka Tā, protams, būs iespēja ECOFIN apstiprināt skaitļus, kas būs uh, rezultāts korapēra sanāksmei. Tātad pirmā tranša, pirmā daļa - 7,3 miljārda eiro. Tā būs iespēja arī ekofinam parādīt, uh, ka šo 7,3 miljārdu uh, sadalījumā tiek ņemts vērā parlamenta prioritātes. Par to mūsu referents eh, Giovanni īpaši eh, runās un to īpaši uzsvērs, jo ir gan summa, bet ir arī prioritātes. Um, Tātad vakar uh, budžeta komiteja padomē nekādā ziņā neņēma mē, mērā um, pad, parlamenta uh, prioritātes, jo tas bija tas zemākais līmenis. Bet tagad mēs pārējām politiskajā līmenī un uh, Eh, tur ir noteikti jāņem vērā parlamenta prioritātes. Tad, kad tas tiks izdarīts, eh, tātad pagājuši gadu, kad tas tika darīts, 2012. Eh, gada budžeta grozījumos bija papildus 6 miljārdi, un visas parlamenta prioritātes tika ņemtas vērā. Nākamnedēļ, kad būs runa par šiem 7,3 miljārdiem eiro, arī būs jāņem vērā parlamenta bāžas un prioritātes. Un ECOFIN uh, padome būs iespēja īrijas prezidentūrai pārbaudīt, vai uh, ap galdu ir pietiekams vairākums, kvalificētais vairākums dalību valstu, uh, kas būtu par to, ka um, jāiet arī uh, līdz galam un lai būtu šī otrā finansējuma daļa. Uh, Tātad uh, datumu var vēl nenoteikt, bet eh, apjoms, eh, finansējuma apjoms ir jānosaka. Tātad eh, mēs pieņemam zināšanai, kas tika teikts. Nākam nedēļ būs ECOFIN, un ECOFIN ir iespēja, un ņemot vērā DFS sarunas, tas būs labs brīdis, lai pārbaudītu, vai ir uh, Um, vairākums ap galdu, kas uh, ir gatavi iet līdz 11,2 miljārdiem. Un es uh, to saku uh, publiski, un visi mani var sadzirdēt, visi var uzklausīt. Proti, ka mēs uh, uh nepieņemsim, ka rīt korepērs ignorēs pilnībā to, ko mēs šodien pateiksim, un ka ekofina nākamnedēļ to ignorēs. Tas, kas būs ekofina rezultāts eh, būs par šo otro finansējumu daļu. Pirmdien sākās sarunas, eh, tātad, ja ir sākšās sarunas par DFS, tās, tad, kad tās sāksies, ja mūsu vēlms netiks ņemts vērā, tad tās tiks pārtrauc. Tas ir pingpongs. Rīt Korepērs tad atbildēs uz mūsu teikto pirmdien būs pirmā DFS tikšanās. Otradien mēs gaidīsim eh, ļoti būtisko, būtiski svarīgo politisko, politiskā līmeņa atbildi no budžeta ministriem ekofinā. Ja būs pietiekama atvērtība, ja bumbiņa atgriezīsies eh, pie mums, tad mēs turpināsim pingpongu. Un uh, pingpong partija uh, noslēgsies ar um, vienošanos par šīm divām lietām, par DFS, ja radīsim eh, vienošanos ļoti labi, protams, un par maksājumiem. Tātad mums nebūs absolūtā garantija, eh, ja būs vienošanās par 11,2 miljārdiem papildus 2013. gadā, ja tādu vienošanās nebūs, tad mēs nedosim savu piekrišanu DFS. Tātad eh, viss ir ļoti skaidrs, un tieši šādā izpratnē mēs arī piedāvājam iesaistīties šajā pasākumā un jau sākot ar šodienu iesaistīties sarunās par uh, divām uh, lietām, par divām, diviem ceļiem, tātad uh, tādās divās pakāpēs. Uh, pirmā 7,3 miljārdu finansējuma daļa tagad un otrā daļa vēlāk. Uh, Eh, mūsu budžeta grozījumos, kas eh, drīzāk tiks pieņemti rudenī. Bet uh, mums pēc iespējas drīz ir jāvienojas par šīs otrās finansējuma daļas apjomu vēl pirms īrijas prezidentūras beigām. Bet, protams, īrijas prezidentūrai arī ir uh, interese izdarīt visu iespējamo spiedienu uz uh, padomes locekļiem, lai panāktu uh, kvalificēto vairākumu un pieņemtu šo lēmumu. Tas tika izlemts vakar, tagad piedāvāju uh, Giovanni kā referentam sniegt mums detaļas par uh, to, kā šodien mēs varētu diskutēt, kā balsot, un, protams, arī varēs visi izteikties, kas gribēs izteikt komentārus. Giovanni, lūdzu. Grazie, <clears throat> prezidente, su questa. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka sniedzāt šo ļoti plašo un visaptverošo prezentāciju par um, vakar noteikto procedūru um, augsta līmeņa uh, grupā. Tas bija ļoti svarīgs un pozitīvs uh, ieguldījums, lai tad risinātu eh, un strādāt pie šiem budžeta grozījuma projektiem. Eh, protams, budžeta grozījuma projekts numur viens, tas ir pilnībā atkarī, atšķirīgs no pārējiem diviem, kuri ir cieši saistīti un kuri ir jāpasko, jāplūko kopā. Tad pirmkārt es skatīšos uz budžeta grozījuma projektu numur viens. Un tad ņemot vērā arī šo pozīciju, kas izrietēja no mūsu diskusijas un atbilstoši arī procedūrām, kurām mums jāsako, tad uh, budžeta grozījuma projekta numur viens, tam ir uh, politiskā vērtība. Un tas saistīts ar uh, Eiropas Savienības paplašanāšanos un 28. dalību valsts pievienošanos. Komisijas priekšlikums Uh, tad šis uh, otrajam šī gada semestrim. Tur tajā tiek noteikts palielinājums, skaidrs palielinājums. Tātad uh, 650 uh, viens miljons uh, saistībās un vairāk kā 300 maksājumos. Uh, Un tas tiek darīts ņemot vērā un domājot arī par pašreizējo DSF. Mēs jau zinām, kāda ir padomas nostāja uh, attiecībā uz šo lietu. Tika pieņemts lēmums pēc, tātad pēc komisijas priekšlikuma tika pieņemts lēmums uh, veikt pārskatu. Uh, tādēļ priekšlikums, izskanēja priekšlikums sagatavot saistības pašreizējā apjomā un nā, uh, skaidri tika samazināts šis uh, piešķīrums numur 5, tātad piektais aizdevums. Un šodien mēs ņems, veiksim tādu indikatīvu balsojumu, lai tad um, uzturētu un saglabātu šo starpinstitucionālā starp līguma um, garu noskaņu. Man šķiet, ka mēs nedaudz esam zaudējuši skatienu no šiem mērķiem. No vienas puses ir politiskie mērķi, bet no otras puses ir arī tehniskie aspekti. Mēs runājam par uh, paplašināšanos. Tas pats par sevi jau ir jūtīgs jautājums. Mēs runājam par jaunas dalību valsts pievienošanos. Un ņemot vērā šīs ļoti ierobežotās summas, par kurām mēs runājam, ņemot, ņemot vērā arī maksājumus, uh, tad a, es domāju, ka vajadzētu apstiprināt sākotnējo komisijas priekšlikumu. A, es ar, tikai vēlētos pateikt saviem kolēģiem šajā komitejā. Mums ir maksājumi 374 miljonu apmērā, bet lielā mērā šo summu tad noseks uh, maksājumi no pašas Horvātijas. Uh, tātad nepieciešami pēc jauniem maksājumiem būs ļoti ierobežot. Mēs varētu šajā gadījumā runājam tikai par 800 miljoniem eiro, kas ir būtībā ļoti neliela summa. Un tādēļ šajā gadījumā mums ir šis ļoti svarīgais politiskais aspekts, lai nodrošinātu to, ka šis budžeta grozījums, kas ir saistīts ar paplašināšanos, lai tiktu īstenotos, un es vēlētos aicināt uh, balsot par rezolūcijas priešlikumu, kas ir teicis jums piedāvāts. Tas būs, tas ir indikatīvs balsojums, tas piešķirs politisku nozīmi šim uh, priekšlikumam, kuru sākotnēji sagatavojusi komisija. Un tagad uh, par budžeta grozījumiem numur 2 un 3 tos apskatīsim, apskatīšu kopā jo trešais ir cieši sasaistīts ar otro budžeta grozījumu. Ņemot vērā to, ka runājam par pārpalikumu no iepriekšējā finanšu gada. Kā jau jūs atcerēsieties, tad, tad kad mēs apstiprinājām 2013. gada budžetu, iepriekšējā balsojumā plenāra sesijā notika balsojums par um, šo deklarāciju, kuru parakstījām. Un tolaik notika atsauce uz budžeta grozījumu gada sākumā. Un šīs budžeta grozījuma projekts to izteica komisija. saskaņā ar DAB 2. Padome atbildēja, uh, ierosinot to, ka būtu uh, sākotnējā daļa 7,3 miljardi eiro apmērā, un tas noteikti ir solis pareizā virzienā. Un mums vajadzētu tad stiprināt šo uh, sadarbības ar visām trīs institūcijām, lai tiktu nodrošināts process, kas sev iekļauj vairākus posmus. Un cerēsim, ka varēs tikt pausts visaugstākajā iespējamā līmenī šāds spēcīgs vēstījums no visu trīs institūciju puses, lai tiktu apstiprināts tālāks vēlāk šogad uh, budžeta grozījuma projekts, lai nodrošinātu to, ka budžets patiešām atbilst uh, reālajām vajadzībām. Mums jānodrošina tas, lai mums nevajadzētu vairāk pārskatīt skaitļus, kurus ir ierosinājusi jau komisija. Tas būs ārkārtīgi būtiski, ja vēlēsimies tad noslēgt šo darbu pie 2016. gada procedūras saskarā ar skņar pašreizējām procedūrām. Tātad budžeta grozījuma projekti numur 2 un 3. Zinot to, kā tuvākajās dienās, kā jau priekšsēdētājs to norādīja, tad visdažādākajos attiecīgajos līmeņos tiks pieņemti vairāki uh, svarīgi lēmumi, no sākuma korepēra un tad ekofin nākamā nedēļa. Tātad nākamajās divās, divu, trīs nedēļu laikā tiks pieņemts galējais lēmums par uh, pakotni. Tas, ko mēs varam izdarīt šodien, ir veikt savu indikatīvo balsojumu par uh, otro, trešo budžeta grozījumu projektu, tā kā to ir ierosinājusi komisija, un lai to izdarītu un domājot par paredzamajām sarunām padomē, kuras mm, tad sagatavos šos budžeta grozījumu projekts divās daļās. Mums ir jādomā par šo otro daļu, lai nodrošinātu, ka visi nepieciešamie maksājumi tiks izdarīti pirms gada beigām. Un vēl kāda uh, lieta par šo budžeta grozījumu projektu numur divi. Es piekrītu tam, ko teica priekšsēdētājs, uh, kurš norādīja, ak, ka tas mums būs jāuzsver arī savā balsojumā. Padomu ierosina 7,3 miljardus eiro. Uh, lai uh, īstenotu 1B uh, kategorijas vajadzības. Es domāju, ka parlamenta prioritātes domājot uh, tātad finansējumu par 1A un 4 kategorijās, uh, lai uh, domāt par to, kā tiks izmantoti šie 7,3 miljardi eiro. Es vēlējos lūgt, lai padome būtu atvērta uh, diskusiju turpināšanai, budžeta grozījuma projektu apstiprināšanai, un lai nodrošinātu to, ka šajos projektos iekļautā informācija tiks ņemta vērā arī nākamajās sarunās par DSF. Mēs uzskatām, priekšsēdētāja eh, piedāvātais, eh, aprakstītais grafiks, ko viņš aprakstīja kā pingpong spēli, eh, ir nepieciešama pilnīga apzināšanās no abu spēlētāju puses. Un mums jāzina, ka tad, kad uh, izspēlējam bumbu, jums ir jāizvairās no tās iesišanas tieši tīklā abiem spēlētājiem. Uh, situācija un riski pilnībā jāapzinās. Mēs nevaram spēlēt pārāk tuvu tīklam. Un mēs panāksim vienošanos tikai tad, ja bumbiņa tiks pārsist pretējā laukuma pusē. Paldies, referentkungs, tagad ir Vailo Kalfins. Paldies, priekšsādātāji. Es domāju, ka vakardienas vienošanās starp institūciju priekšsādātājiem, ko jūs tikko mums prezentējāt, uh, dod iespēju it kā optimistiskāk raudzīties uz sarunu sākumu, bet kā jūs pats teicāt, mums ir virkne eh, vēl svarīgu eh, padomu sanākšņu paredzēts turpmākajās dienās, un eh, mani interesē, ko īrijas prezidentūra panāks. Negribu apšaubīt viņu spējas, bet zinu arī, kāda ir situācija ar finanšu ministriem. Tātad interesanti redzēt, kā padome reaģēs. 14. būs ECOFIN, un, eh, manuprāt, viņiem ir jāizdara divas lietas. Pirmkārt, eh, jāapstiprina šie 7,3 miljardi, un otrkārt, eh, jāatzīst nepieciešamība sasniegt 11,2 miljārdus. Es nezinu pat īsti, kā šis skaitlis 7,3 tika formulēts, kā tas tika veidots, vai tur ir kaut kādi pamatoti apsvērumi. Uh, jo es zinu, ka dažas dalībvalsts gribēja komisiju lūgt pārskatīt 11,2 miljardus, vai tas ir pārskata uh, rezultāts, vai komisija tomēr joprojām uzstāja uz 11,2 miljardiem. Tas ir svarīgi. ECOFIN tā tad ir jādod ļoti svarīgs uh, pirmais signāls. Otrakārt, es saprotu, ka 21. būs uh, vispārējo lietu padomas sanāksme. Uh, mēs varētu sākt sarunas ar nosacījumu, ka tiks šajā padomē panākti, zinām, pozitīvi secinājumi pirms 21. Bet, cik es zinu, padomē šobrīd nav formāla mandāta DFS sarunām, un es neesmu drošs, vai korepēr mītiņā, tātad sanāksmē var šādu mandātu pieņems, vai tas tomēr ir jāizdara vispārējo lietu padomē. Uh, Ja tas tā ir, tad um, nākamās nedēļas uh, sākumā droši vien mēs varam tikai atklāt sārunas, vienoties par kalendāru darba metodēm un tā tālāk, un tad gaidīt, kāda būs padomas reakcija. Protams, mēs esam gandrīz jau pieņēmuši parlamentu pozīciju par DFS, un mēs, uh, uh, protams, varam viņiem teikt, par ko, um, kāda ir mūsu pozīcija un gaidīt, ko viņi teiks. Bet es tiešām esmu ļoti piesardzīgs par uh, padomas reakciju uz vakardienas priekšsādātāju vienošanos. Tas ir pirmkārt. Otrkārt par budžetas grozījumiem. Es piekrītu tam, ko uh, Giovanni tikko piedāvāja par pirmo budžeta grozījumu. Mums ir ļoti skaidra pozīcija, un uh, mēs varētu tagad tādu indikatīvu balsojumu veikt, bet uh, atkal jāsaka, ka padomēji ir jābūt uh, pilnībai skaidrībai, ka parlaments ievēros iestāžu nolīgumu un ka būtu jāpārskata griesti uh, eh, paplašanāšanās vajadzībām. Tas uh, tiešām arī ir skaidrs. Par trešo budžeta grozījumu, kas ir pārpalikums, manuprāt, mums ir jāiet šeit uz priekšu bet tikai tad, kad būs skaidrība par otro budžeta grozījumu. Tikai tad varēsim balsot par trešo komitejā, jo, kā jau teicu, manuprāt, ir jānogaida 14. Uh, maija padomu secinājumi par uh, budžeta grozījumiem. Paldies! Paldies, Ivailo! Divi punkti šobrīd, uh, lai citiem runātājiem ir iespēja reģi, reaģēt un arī mūsu referentam. Pirmkārt, tas, ko teica Ivailo, tātad eh, padome, eh, eh, īrijas prezidentu, ar viņiem nav tāda īsta mandāta DFS sarunām. Ja viņi uzskata, ka viņiem tāds ir, tad uh, nav mūsu ziņā teikt, ziniet, jums nav īsta mandāta un tās nebūs patiesas diskusijas. Nē, ja viņiem ir uh, uzskats, ka viņiem ir šis mandāts, uh, nu, tad eh, varbūt viņi to ir ieguvuši mutiskās sarunās eh, pirms iepriekšējās vispārējot padomas, tad es nedomāju, ka uh, mūsu interesēs ir uzlikt viņiem pienākumu panākt rakstisku mandātu, jo tas būtu pārāk ierobežojoši. Tātad mums uh, no abām pusēm ir uh, jāatstāj zināma sarunu manevrēšanas iespēja, pretējā gadījumā būs ļoti sarežģīti rast vienošanos. Katrā gadījumā par eh, DFS kā tādu. Ministrs Gilmārs, kas ir eh, atbildīgais no īrijas prezidentūras puses, eh, uzskata, ka viņiem ir mandāts. Viņi to arī vakar ļoti kategoriski uzsvēra un premjerministru arī apstiprināja. Bet uh, joprojām nav uh, mandāts par uh, pirmo. Par otro budžeta grozījumu. Ņemot vērā to, ko jau es teicu, tātad, eh, proti, kas tika runāts vakar, vakardienas sanāksme, es domāju, ka vajadzētu grozīt astoto pantu, pēdējo pantu um, rezolūcijā, ko piedāvā Giovanni. Giovanni uh, jau paredzēja uh, Eh, to pirms vakardienas sanāksmes un atbilstoši tam, ko mēs jau teicu, ko koordinātoru sanāksmē. Tātad formulējums parlaments ir gatavs apstiprināt padomas pozīciju par otro budžetu grozījumu, ja padome pieņem komisijas priekšlikumu bez grozījumiem. Es piedāvātu nedaudz atšķirīgu eh, redakciju, kas teiktu Eh, teikšu franciski, tātad parlaments ir gatavs eh, izskatīt eh, pēc iespējas labākā termiņā padomas pozīciju par otro budžetu grozījumu, ja padome ir gatava pieņemt komisijas priekšlikumu vienā vai divos maksājumos. Tātad tā būtu tāda, zināmā, atvērtība, kur mēs izrādītu, ka esam gatavi pieņemt šos divus maksājumus, šī maksājuma sadalīšana divās daļās, bet esam to pieņem, gatavi pieņemt, ja padome e, apstiprina saturu, kāds ir e, komisijas priekšlikumos. Nu, padomājiet par to, un tad varēsiet reaģēt. Citi runātāji. Eider eh, Gardies Zabala, lūdzu. Gracias, presidente. Un poco para komentā, kompletā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējās reaģēt uz Kalfinu kungu teikto par eh, pirmo budžetu grozījumu. Mums ir jāsaglabā sava pozīcija, runājot par finanšu ietveru grozījumiem. Mēs šādā veidā neko neizmainītu, bet radītu precedentu. Pirmais budžeta grozījums. Horvātijai nav tik būtisks. Kāpēc šādi mums būtu jārada kaut kāds precedents? Tā būtu politiska kļūda. Runājot par otro budžeta grozījumu. Tas ir pieņemams, vai vismaz to mēs varam izskatīt, eh, runājot par diviem maksājumiem. Uh, Bet ir viena lieta, kas man satrauc. Vai būs vēl kāds dokuments, priekšlikums, vēstule no padomas puses? Trīs gadus šobrīd mēs ejam no viena nolīguma pie nākamā. Kā mēs varam būt droši, ka tas, kas mums būs šobrīd sagatavots, tad tam mums arī būs e, jāatbilst un pēc tā jāvadās šie te 11,2 miljārdi eiro. Mums ir vajadzīgs garantijas, ka tie tiks ievēroti, jo īpaši ņemot vērā, ka ar tiem vien nepietiks, lai sektu atlikušās saistības 13. gadā. Runājot par maksājumiem un vienošanos, ko mēs varētu panākt gal galā, ja šie te divu maksājumu pieeja būs pieņemama, tad naudu, ko saņemsim pirmajā maksājumā, ir jāizmanto, lai sektu saistības no 12. gada. Tad, tad mēs runājam par otro budžetu grozījumu, kas tiks sadalīts divās daļās. Tad viens 12. gadam un otrs gandrīz droši par atlikušajām saistībām 13. gadā. Tātad pirmo maksājumu izmantojam, lai sektu atlikušās saistības par 12. gadu, otro par 13. gadu. Un te mēs runājam arī par prioritātēm. Es saprotu, ka dalība valstis vēlas redzēt, ka vispirmām kārtām tiek sakti kohēzijas fonda e, maksājumi un atlikušās saistības. Taču, manuprāt, kā mēs jau to norādījām pagājušajā gadā, viens A kategorija tie maksājumi universitātēm ir pirmām kārtām aizstāvam. Paldies! Paldies, Eider! Uh, thank you, uh, pre Paldies, prezident, priekšsēdētāji kungs. Pirmām kārtām es tiešām priecājos par šo diskusiju uh, norisi, un tas mums dod iespēju arī nodrošināt svarīgākos politiskos aspektus DFS vienošanās sakarā. Runājot par pirmo budžeta grozījumu, mums būtu jāatbalsta griestu paaugstināšana, tas ir ārkārtīgi būtiski, un otrkārt par otro budžeta grozījumu, tikai lai būtu skaidrs, vai jums ir skaidrs, no kurienes parādījās 7,3 miljārdi eiro vai ir uh, tiešām uh, padomēji šāds mandāts uh, izmantot šo skaitli ekofinas sanāksmē? Kāds ir motivējums šī skaitļa izmantošanai? Vēlos tikai pārliecināties par to, cik uh, liels uh, būs šis te uh, cipars, ko, par ko tiks panākt vienošanās un kā mēs seksim atlikušās saistības. Uh, jo 11,2 tomēr ir lielāks apjā, apjoms, un tad jautājums, kāds, cik liels būs šis otrais maksājums, te būtu zinā, nepieciešams zināms paskaidrojums. Par e, prioritātēm kategorija 1A un 3. E, tātad pirmā A un trešā kategorija ir pašas svarīgākās, un atlikušās saistības šajās kategorijās būtu sedzamas vispirmā kārtām. Uh, visi, visas atlikušās saistības no 12. gada e, bija plānotas samaks, samaksāt līdz maija beigām 13. gadā, izmantojot budžeta pārpalikumu. Tāpēc šobrīd jau ļoti svarīgi mums arī skatīties ir uz 13. gada saistībām. 11,2 miljārdi, kas nav pietiekami, es domāju, ka tomēr principā mēs to pieņemsim, jo 4 vai 5 miljārdi tiks pārnest uz nākamā gada budžetu patiesībā. Paldies! Oui, merci, George. Paldies, Džordž! Par šo 7,3 miljārdu apjomu, finansējuma apjomu, man sekretariāts sniedz tehnisko skaidrojumu, kas uh, gan neko daudz neizskaidro. Uh, Mēs šeit esam politisku skaitļu priekšā. Pirmā realitāte, kas jāņem vērā un ko neviens nevar apšaubīt, protams, uh, uh, ar labo gribu, bet, nu, visi finanšu ministri nav ar labo gribu, bet, uh, ja mums ir tāda labā griba, tad mēs nevaram uh, apstrīdēt, ka 2013. gada maksājumu uh, vajadzības pārsniedz uh, 11 uh, miljārdus. Bet, ja gadījumā mēs saņemtu 11 miljārdus uzreiz un brīnumainā kārtā budžeta brīnums, tas būtu, tas būtu ekonomikas katastrofa, bet budžeta brīnums, uh, ja mums būtu nepieciešami tikai 10 miljārdi, tad katrā ziņā šis uh, miljards tiktu atdots apakaļ budžeta ministriem. Uh, Un tas ir absurdi, tas ir burtiski absurdi viss šis stāsts. Tātad 7,3 miljardi tur ir uh, pluss tāds, ka ja pirmais maksājums būtu 3 miljardi, tas būtu pliķis sejā, bet ja tie būtu 9,5 miljardi, tad mēs būtu teikuši, nu jā, tas ir pirmais maksājums un pēdējais. Nu, tas jau ir ļoti tuvu 11,2. To varētu pieņemt. Bet tad, kad tiek teikt 7,3 miljārdi, tas ir būtisks apjoms, tas ir vairāk kā puse, bet tā ir tikai pirmā maksājuma daļa, pirmais maksājums. Tātad eh, realitāte ir tāda, ka mums pat būs vajadzības lielākas par 11,2 eh, miljārdiem, un pēc tam tad īstenosim politiku. Nu, to es tā interpretēju, Sidonija. Kilka uwag. Chciałabym przede wszystkim wyrazić swoje... Tikai daži komentāri. Pirmām kārtām esmu ļoti priecīga ar panākto progresu šajās sarunās. Tāpat esmu ļoti apmierināta, ka esam atrisinājuši situāciju, kurā nepastāvēja dialogs starp mums un padomu. Tiešām priecājos par situācijas uzlabošanos. Ļoti priecājos ka mēs varam strādāt kopā ar padomu un komisiju. Un šāda veida sadarbība patiesībā ir paredzēta arī Lisabonas līgumā. Tostarp runājot par daudzgadu finanšu schēmu Eiropas Savienībā. Un kā es tulkoju šīs dienas sanāksmi, tad mēs arī novērtējam eh, panāktos rezultātus. Par budžetu grozījumiem Esmu apvienāta ar tiem. Priecājos par mūsu kolēģi Giovanni sniegto informāciju, bet runājot par pirmo budžeta grozījumu, tas ļoti politisks, ļoti skaidra vēsts Horvātijai, ka viņa ir laipni aicināta mūsu pulkā. Bet tas nav tikai politisks lēmums, tas ir arī budžeta lēmums. Un tas ir mūsu balsojums par Horvātiju. Runājot par otro un trešo budžetu grozījumu. Šeit ir runa par plāniem, kā sekt eh, tās saistības, kas dalībvalstīm ir attiecībā uz ES budžetu. Mums ir eh, sanāksmu kalendārs un plāns, kā mēs šīs saistības īstenosim, un man tas ir signāls, ka šobrīd mēs jau runājam par taustāmiem rezultātiem dalībvalstīs. Es uzticos mūsu referentiem, ka viņi spēs panākt labāko risinājumu attiecībā uz budžetu summām sadarbībā ar dalībvalstīm. ļoti grūti komentēt, vai 7,3 miljārdi ir labākais risinājums, bet kā jau izskanēja, e, summai ir jābūt gan lielai, lai spētu sekt mūsu saistības. Tāpat jāņem vērā arī ierobežojumi dalību valstīs. Un ir jau arī valsts, kas nevēlās uzreiz apmaksāt visu summu. Tāpēc 7,3 miljārdi eiro ir pirmais solis, un mēs varētu uh, izstrādāt konkrētu plānu turpmākai rīcībai. Un tad mēs analizētu, kā tiks sestas, sektas nākamās saistības. un vēlāk mēs runāsim arī par uh, laika periodu 2007 līdz 13. gads. Tad, rezumējot, vēlos vēlreiz izteikt savu prieku par panākto progresu un pateikties referentiem uh, par viņu iegūtīto darbu un panāktiem rezultātiem sarunās. Es ceru, ka jūs spēsiet iet uh, vēl tālāk, un mēs varēsim jau jūlijā balsot par šī darba rezultātiem. Un nobeigumā gribu teikt, ka mēs, šeit mums ir indikatīvs balsojums, un Horvātija tas ir politisks vēstījums, kas ir ļoti svarīgs. Paldies, Sidonija Anna Jensena. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies par skaidrojumiem. Molterkungs eh, šodien ir Viļņā, viņš nevar ierasties, es runāšu grupas vārdā, un mēs, protams, atbalstīsim referentu viedokli un to, ko jūs skaidrojāt. Džordžs Lajens minēja šos 7,3 miljardus eiro un jautāja, no kurienes tad tie radās. Es uh, gribētu teikt, ka komisijas viedoklis uh, komisija te piedāvāja uh, budžeta grozījumu projektu 11,2 miljārdi. Tātad kā viņi vērtē šo 7,3 miljārdus un kavējumus, kavēšanos? Kad mēs raugāmies uz darba dokumentu, kas uh, mums ir piedāvāts, un arī jūsu dokumentu mapēs, ko Mulderkungs ir sagatavojis un kur ir runa par šo restalīgu ideju, jeb atlikušo uh, maksājumu daļu, eh, tātad tur šis apjoms būs lielāks par 11,2 miljārdiem eiro. Tātad es arī labprāt uzklausītu komisijas komentārus. Kas šeit ir uz spēles, tā ir padomas ticamība. Mūsu grupa ir lielā mērā atbalstīs to, ka jāuzsāk DFS sarunas, bet, protams, mēs nevaram uh, beigt uh, DFS sarunas ar jebkādu rezultātu, ja mēs nepanāksim, uh, uh, ka padome um, saprot, ka būs jāapmaksā šie rēķini, uh, tad mēs nevaram to izdarīt. Es domāju, ka parlaments ar jūsu minēto uh, stratēģiju izrāda tiešām ļoti spēcīgu labo gribu. Paldies, Anna! Man jāatvainojas mm, Tautas partijas grupas koordinātoram. Es mm, nepamanīju, ka viņš lūdza vārdu. Es esmu vainīgs, atvainojos. Salvador. Tienes la palabra. Tev vārds. No, presidente, ya, ya han expresado perfectamente lo. Paldies, priekšsēdētā. Viss kārtībā, jo iepriekšējā runātāja jau lielā mērā pauda manu viedokli, es būšu priecīgs pārēt pie balsojuma pēc iespējas ātrāk. Labi, tad vārds Aldēm. Paldies, priekšsēdētā. Es domāju, ka šeit pastāv zināma problēma, kas jau ir atzīta. Tātad šie 11,2 miljardi eiro, kurus ierosina komisija budžeta grozījuma projektām numur 2, ka šī summa nav pietiekama liela. Realitātē Tad šis finansējums dažādām programmām varētu sasniegt kopumā pat 17,4 miljārdus eiro. Un tad jautājums, kas man rodas, ir tāds, kas varētu mums likt domāt, ka Pat ja gadījumā padome iesādē šo 7,3 miljardu summu nākamdēļ, kas tad liek mums domāt, ka pārējā atlikusī summas daļa jebkad tiks piešķirta? Šeit pastāv ļoti uh, liela nezināmā daļa un pastāv milzīgs risks, ka uh, otrā daļa kuru es sauktu par šo potenciālo iespējamo daļu, es nedomāju, ja godīgi, es nedomāju, ka tas piedzīvos kādreiz dienas gaims, kas realizēsies. Tas ir milzīgs risks, kur mēs pieļaujam. Mums vēl, mēs vēl neesam saņēmuši pilnas aplēses no komisijas vai no dalību valstīm, kādas summas būs samaksājamas līdz gada beigām, tādēļ es vēlētos aicināt komisijai kad un vai jūs domājat šīs uh, precīzākās aplēses aprēķini tiks darīt pieejami? Ir skaidrs, ka vairākām, vairākām dalību valstīm izmisīgi ir nepieciešams uh, nomaksāt šīs uh, saistības un parlamentam būtu jāpieņem skaidra nostāja šajā jautājumā. Uh, Mēs visi ļoti labi apzināmies to, ka lai gan 11,2 miljārdi eiro ir skaitlis, kas tātad ir pieļaujamais augstākais skaitlis saskaņā ar DSF, DFS, bet mēs arī visi ļoti labi apzināmies, ka saistības būs daudz lielākas un augstākas par šo skaitli. Situācija ir ārkārtīgi sarežģīta, būs grūti to risināt, bet es tomēr gribētu zināt, ko komisija varētu mums pastāstīt par precīzākām aplēsēm atlikušiem 2013. gadam. Paldies, Alda, tagad Jūta Hauga. Paldies. Vispirms, mēs taču visi, kas esam šeit, konstatējam, ka to, ko komisija mums ir piedāvājusi, pirmajā, otrajā un trešajā budžeta grozījumā atbalstām, tieši tā, kā tas ir piedāvāts. Tagad Alans mūs informēja par vakardienas eh, tikšanos. Uh, sarunām un teica, ka Irijas prezidentūra ir piegā, piedāvājusi otro budžeta grozījumu maksāt divos maksājumos un kā trīs priekšsēdētāji eh, kopā ar visiem, kas bija klāt, eh, to visu eh, ir sadalījuši 7,3 miljārdos eiro un tad pārējā daļa, kas uh, būtu 3,9 miljārdi eiro, lai sasniegtu šos 11,2. Bet Alans arī teica, ka Eiropas parlamenta prioritātes uh, arī ir jāņem vērā, tātad jāapmaksā. Un uh, jau sākot ar šo pirmo maksājumu. Manuprāt, to ir svarīgi uzsvērt jebkādu indikatīvu balsojumu pieņemot uh, par atkāpšanos no komisijas piedāvātā, mums to vajadzētu paturēt prātā un arī skaidri uzsvērt, ka padomei uh, komisijas priekšlikuma summa un arī saturs ir jāpieņem. Un tas vienā vai divos maksājumos ir jāizpilda. Uh, Tur arī būtu Džordža jautājums, kurš teica, kurš jautāja, kā tad tas tagad notiks, būs pirmais maksājums vai tad būs vēl viens budžeta grozījums otrajam maksājumam. Nu, manuprāt, vajadzētu um, uzstāt uz to, lai tas būtu tikai viens budžeta grozījums, kas tiek izpildīts divos maksājumos. Un es gribētu arī uzstāt uz to, lai es kaut ko teiktu par šo sadalījumu, jo, kā jau Valans teica, uh, ir pareizi, ka pirmajam maksājumam ir jābūt pietiekam lielam, lai um, tās saistību, uh, tātad maksājuma saistības varētu izpildīt, kas mums ir, uh, bet eh, tai eh, ir šim maksājumam jābūt arī pietiekami zemam, lai no padomas puses tad nevarētu būt eh, teiciens, nu ar to jau tad pietiks, otro maksājumu jau nemaz ne, vairs nevajag. Nu, šis te apmēram divas trešdaļas un viena trešdaļa sadalījums, tas būtu arī tagad jānosauc un jāpatur, lai būtu skaidrs, ka padome, ja tā vēlēsies veikt šo maksājumu divās daļās, lai nepiedāvātu mums sākumā 2,6 miljardus eiro, piemēram. Jo tas, ko es no padomas diskusijām, kas ir notikušas līdz šim, zinu, īrijas prezidentūra šos 7,3 miljārdus eiro jau kā politisku skaitli piedāvāja. Un tomēr eh, viņiem pilnīgi nebija atbalsts, jo daži gribēja to samazināt līdz pieciem, citi gribēja zem trīs vispār. Nu, es eh, arī eh, neredzu, ka padome gribētu tiešām vest sarunas ar mums, pat ja mēs esam gatavi to visu ļaut veikt divos maksājumos. Tāpēc mums šobrīd vajadzētu atstāt iespēju, dot sev iespēju pateikt padomēji, ko mēs no viņiem sagaidām. Nevis vienkārši vienu vai divus maksājumus, bet gan uh, to, ka šīs budžeta grozījums ir pilnībā jāatzīst, un viss tas tad jāveic divos maksājumos. Merci, Juta. Paldies, Juta, tas ir ļoti skaidri. Naran Hokungs. Muchas gracias, presidente. Muy brevemente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Ļoti īsi izteikšos. Uh, manuprāt, svarīgākie aspekti jau ir pieminēti un piekrītu visam, kas ir izskanējis. Tāpat laikā vēlos pateikties referentam un apsveikt viņu ar visu panākto tik tālu. Es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa. Tāpat gribu izmantot šo te iespēju un uzsvērt, ja jau mēs spēlējam ping-pong spēli, tad mums ir jāpārliecinās, ka neviens no spēlētājiem neuzvar, tāpēc, ka viņi atrodas pārāk tuvu tīklam. Tad jāņem vērā šie riska aspekti. Runājot par 11,2 miljārdiem, kas bija komisijas sākotnējs priekšlikums, lai saktu Eh, atlikušās saistības no 12. un 13. gada. Jūs teicāt, ka ja mums galu galā vajadzēs mazliet mazāk nekā 11,2 miljārdu, tad atlikumu mēs atgriezīsim viņiem. Jā, tā ir taisnība, bet kā jau jūs saprotat, dažas dalība valstis viņiem ir grūtības ar maksājumiem, un ja neizlietot tie maksājumi viņiem tiks atgriezti, tad tas radīs nērtu situāciju. Paldies! Oui, merci. Jā, tātad es nolasīšu franciski. Uh, un uh, lūkšu sekretariātam to izskā, iztokot angliski un uzrakstīt. Un tad mūsu referents teiks, vai tas viņam ir pieņemams, uh, vai tomēr viņš gribētu labāku redakciju. Tā tad ideja būtu sakojoša. Uh, mēs pabeigtu savu rezolūciju par otro grozījumu projektu, sakot, ka parlaments uh, šajā posmā budžeta komitejas uh, līmenī uh, Tātad šobrīd eh, budžeta komitejas līmenī parlaments ir gatavs izskatīt pēc iespējas labākos termiņos padomas pozīciju par otro budžeta grozījumu projektu. Uh, ja padome ir eh, gatava pieņemt komisijas priekšlikumu vienā vai divos maksājumos. Tātad mēs parādām, ka mēs esam gatavi ļoti ātri rīkoties un uh, darām to, eh, skatot šo jautājumu jau šorīt. Tātad negaidot, eh, kad Korepēr būs pieņems savu pozīciju, mēs esam gatavi iet uz priekšu ļoti ātri un eh, arī runājot par vienošanos starp padomu un parlamentu, mēs varēsim plenārsēdē jūnijas sēdē, tātad 12. un 13. jūnijā jau par to Uh, balsot, bet ar nosacījumu, ka uh, padome ir gatava pārņemt komisijas priekšlikumu par šo finansējumu apjomu un sadalījumu. Tātad visi, kas gribēja izteikties, ir izteikušies. Referenta kungs, vai jūs gribat uh, izteikt vēl kāds komentārs noslēgumā? Al termine del dibattito mi sembra chiaro che con riferimento diskusijas noslēgumā šķiet ir skaidrs, kā pirmais budžeta grozījuma projekts šeit mēs uh, izmantosim indikatīvo balsojumu un šādi uzsvērsim to, ka parlaments ir gatavs apstiprināt šo budžetu projektu tādu, kāds tas ir piedāvāts. Runājot par otro budžeta grozījumu projektu. Te jāsaka, ka tas ir e, vairāk politisks projekts, un to mēs varam secināt e, no vakardienas diskusijām, kas notika augsto pārstāvi sanāksmē. Mēs, protams, esam atvērti izmantot šo te divu maksājumu pieeju. Taču tas nozīmē, ka šos maksājumus, kas nepieciešami 2013. gadam, mums nāksies sadalīt. Jāsaka, ka mēs e, šeit pilnīgi noteikti varam sniegt tādu politisku indikatīvu balsojumu un šādi spēlēt šo pingpong spēli. Paldies, darbie kolēģi. Es piedāvāju balsot tagad. Mēs bijām paredzējuši balsot vēlāk, bet es piedāvāju balsot tagad. Mēs esam uh, gatavi, psiholoģiski gatavi, uh, iesildījušies visi, uh, kas ir klāt, ir klāt. Un pēc tam, kad balsosim, tad izskatīsim pārējos punktus. Nē, es atvainojos, es nedevu vārdu Laslo, kas gribēja izteikties. Es atvainojos, Laslo. Uh, <laughs> Dārgie kolēģi, es izteikšos īsi. Tas, ko mēs dzirdējām šodien, tas ir tieši tas, ko es arī vēlējos piedāvāt. Es jau vairākas reizes lūdzu vārdu, bet man tas netika piešķirts. Šobrīd gribu tikai teikt, ka, ka mums nevajadzētu aizmirst, ka Eiropas Savienība un tās institūcijas, tā skaitā parlaments, šobrīd zaudē savu prestižu, viens gads līdz vēlēšanām ir atlicis. Mēs runājam par ārkārtīgi svarīgu jautājumu. Tas ir septiņu gadu budžets, jeb DFS. Un mēs diskutējam par maksājumu saistībām, kamēr laiks rīt uz priekšu. Ja mēs šos maksājumus neveiksim, maksājumus, kas cilvēkiem pienākas, tad š, mēs nonāksim līdz tiesas procesam. Agrāk vai vēlāk šī nauda ir jāizmaksā, un man liekas, mums visiem būtiski saprast, ka mums ir jāsaņemās un jāmēģina ātrisināt budžeta situāciju. Mēs nezinām vēl šo te maksājumu ietveru nākamajiem gadiem, uh, Tas ir diezgan bīstami. Mums jāspātrina šis te process. Es pilnīgi sa ap, saprotu, ko priekšsēdētājs mums nolasīja, taču viena lieta ir tas, ko mēs dzirdējām, kas notiek, bet no otras puses mēs nezinām, kāds un cik daudz laika dalībvalstīm ir nepieciešams, lai šie maksājumi varētu tikt veikti. Mums ir jāpārliecinās, ka mēs ievērojam pamatnoteikumus šeit. Paldies! Thank you, Lašlo. Paldies, Lašlo. Ļoti labi. Tad tagad uh, balsosim. Vai balsošanas saraksti ir izdalīti? Bien, alors. Labi, tad sāksim. Sāksim ar. Bon, tout le monde est prêt à voter. Visi ir eh, gatavi balsot, ne? Nav tev kartiņas, jā? Ja? Tas nekas. Ā, nu jā. Un Sidonijai arī nav. Nu labi. Salvadoram ir divas. Interesting. Ļoti interesanti. Vai abas darbojas vienlaicīgi? Spanish politics. Spāņu politika, nu jā. Well, labi, ļoti labi. Paredzēts ir sākt ar budžeta grozījumu numur divi. Nu labi. Bien. Euh, est-ce que, monsieur le rapporteur. Referents kungs, vai jūs uh, ņemat vērā šo mutisko grozījumu, ko es piedāvāju? Labi. Vai mēs varam balsot blokā par šo te referentu rezolūciju ar mutisko grozījumu? Kurš par? Je vous remercie. Paldies. Pret. Viens ir pret. Richard. Richard. Uh, no, no, to, to be, to be fair. <laughs> Vienkārši, lai uh, viss būtu godīgi, Richard. You're against. Mhm. La resolution. Tātad mēs balsojam par uh, otro grozījumu projektu par rezolūciju. Tātad, Richard, balsojam. Jā. Man jau tā šķita, man jau bija bail. Es gribēju vienkārši, lai būtu viss taisnīgi. Uh, Tātad eh, atkārtoti uzdod jautājumu. Balsojam par budžeta grozīju numur divi, par rezolūciju ar manu mutisko grozījumu. Balsojam par visu kopā. Kurš par? Paldies. Pret. Divi pret. Atturas. Labi. Tātad tas ir pieņemts. Paldies. Tagad uh, pievēršamies. Uh, padomēji. Es lūdzu padomē ļoti uzmanīgi uh, sekot šim uh, balsojumam. Tas ir uh, uh tāds pavērsiens, tā ir atvēršanās, uh, kas ir atbilde no budžeta komitejas uh, vakardienas sarunām, un tas ir aicinājums korepēram atsist bumbiņu atpakaļ mums. Un proti par uh, šo 7,3 miljārdu sadalījumu, ņemot vērā parlamenta prioritātes. Tas nav tas, ko piedāvāja padomas budžeta komiteja. Un um, gatavojoties arī uh, tam, ko ECOFIN varētu pieņemt attiecībā uz šo otro maksājumu. Šodien mēs uh, parādām savu atvērtību, uh, pieņemot šo divu maksājumu principu. Tagad par budžeta grozījumu projektu numur 3. Referents uh, uzstāja, uh, lai mēs balsotu, jo Ivailo, ja nemaldos, uh, teica, ka tātad referents grib, lai mēs balsojam. Tas arī būs indikatīvs balsojums. Kurš par? Kiekon. Pret. Tie paši divi ir pret. Atturas. Tāds pats rezultāts pieņemts. Trešais. Alors, troisième euh, vote. Trešais uh, balsojums par budžeta grozījumiem būs par pirmo budžeta grozījumu. Man liekas, uh, tātad uh, to vajadzētu pateikt referentam. Referenta kungs, ja jūs būtu gatavs uh, balsojumam par pirmo grozījumu projektu, man liekas, ka piektais pants uh, bez grozījumu, padoms pozīcija par budžeta grozījumu numur viens, ka tas būtu jāpapildina ar uh, tātad no nu, piesardzības labad ar vārdiem, ja tā pieņem komisijas priekšlikumu bez grozījumiem. Tas, protams, ir pašsaprotam, bet labāk būtu to tomēr pateikt. Labi. Citiem vārdiem sakot, mēs uh, papildināsim pa, piekto pāntu. Uh, ka pieņem uh, padoms pozīciju par budžeta grozījumu projektu, ja um, tātad padome pieņem komisijas priekšlikumu bez modifikācijām, bez grozījumiem. Ja? Ļoti labi. Ļoti labi. Tas ir ļoti svarīgs punkts, un šeit es arī vēršos pie padomas. Jo Horvātijas iestāšanās neko nemaksā. Tā ir principa problēma, un principa problēma ir tāda, ka mums ir jāzina, vai ja mēs piemērojam tagadējo iestāžu nolīgumu 29. pāntu tajā, kur ir ļoti precīzi teikts, ka ja ir paplašanāšanās Eiropas Savienībā, tad automātiski tiek pielāgots budžeta ietvars, un 29. pāns nerunā par līdzekļu pārdalu, tas ir automātiski. Tātad mēs piedāvājam to pielāgot automātiski. Kā jau to mūsu referents un Sidonija teica, tad attiecībā uz Horvātiju, uz Horvātijas republiku, uz mūsu kolēģiem, nākotnes kolēģiem, tas tomēr uh, ir tāds uh, žests, kā jūs esat uh, gaidīti un laipni lūgti, tas man šķiet tikai normāli. Jeb kāda cita pozīcija būtu ļoti nepatīkama attiecībā pret mūsu jaunajiem kolēģiem. Tātad, kurš par šo uh, rezolūciju ar mutisko grozījumu? Kurš par? Kiko. Pret. Atturas. Divi atturējušies. Neviens neiebilst uh, Horvātijas finansējumam. Ļoti labi. Paldies. Tātad, attiecībā uz šīm, šiem trim uh, balsojumiem, tie tagad ir veikti. Tie ir indikatīvie balsojumi par budžeta grozījumiem. Un tagad uh, mums ir. Alors, il y a une proposition. Ir lēmuma priekšlikums attiecībā uz uh, budžeta ietvara uh, pielāgošanu, un tas ir Raimera ziņojums, viņš nav klāt šobrīd. Manuprāt, tas šobrīd nav nepieciešams. Ça correspond au, au tas uh, atbilst uh, mūsu balsojumam par pirmo budžetu grozījumu, bet es piedāvāju to atlikt nedaudz, jo juridiski tas mums nav saistošs un politiski mēs eh, savu žestu jau paudām un nevajag te pārāk daudz izvērsties. Tagad varam balsot par Ānas eh, Jensenas ziņojumu par pastiprināto sadarbību finanšu transakciju un nodokļa jautājumā. Tas nav viens vienīgs balsojums, te ir arī grozījumi. Vai visiem ir balsošanas saraksti? 15. grozījums, goja grozījums, referents ir pret, kurš par? Pret. Gandrīz viss ir pret, atturas noraidīts. Trešais grozījums, referenta grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Divi atturas Pieņemts. 16, 17 un 18. Vai varam balsot par tiem kopā? Referents pret, kurš par? Goe, pret, vairākums atturas tie ir noraidīti. Ceturtais referenta grozījums, kurš par? Pret, divi pret, atturas pieņemts. Par apsvērumiem. Piektais grozījums, Rūvīgkunga grozījums par pret atturas noraidīts. Un 6, 7, 8 vai varam par tiem balsot kopā? Nē, labi, 6. grozījums, goja grozījums, referents pret, kurš par? Ā, kreisie ir par, kurš pret, vairākums atturas noraidīts. 7. par, pret, atturas noraidīts. Astotais par, pret, atturas noraidīts. Tas ir tas pats vairākums kā sastajā grozījumā. Pirmais kompromis, kurš par, pret, at, viens, divi, atturas, pieņemts. Un tad mēs varam balsot Nē, ir vēl otrais kompromiss. Nevaram vēl balsot galīgo balsojumu. Ah, oui, oui, oui, oui, absolument. Jā, tiešām te ir otrais kompromiss, kas ir jābalso. Kurš par? Pret? Divi atturas pieņemts. Un tagad galīgais balsojums. Balsosim elektroniski. Un ņemsim vērā, protams, to balsojumu, kuriem nav balsošanas kartes. Balsojiet, balsojiet, ir tikai 20 balsotāji. Jā, jā, jā. jā, jā, protams, 25. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 23 par, 2 pret. Eh, tie, kam nav kārtas, jūs esat par. Par. Arī par. Un šeit vēl kāds. Nē. Tātad plus 3. 26 balsojuši par, 2 pret, neviens nav atturējies. Apsveicu mūsu referenti. Voilà, alors il reste. Euh, Labi, tad mums paliek uh, pārvietojumi. Nous avons des trans... Mums ir uh, jāizskata uh, pārvietojumi, un te Dereks Vogans ir referents. Oui. Derek, le point 19. Derek, 19. punkts. Uh, very briefly, the... Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Uh, pirmais atcaucās uz kopienu tiesas lēmumu, un es neredzu nekādas problēmas uh, šajā gadījumā. Otrais ir no revīzijas palātas. Uh, trīs dažādi pieprasījumi, visi savā ziņā gan ļoti līdzīgi tie saistīti ar to, ka ir jāpārmēbelē ēkas un tad ir jāma, jāveic maksājumi, un es arī nevaru saskatīt nekādas problēmas šajā gadījumā. Lielas paldies! Jautājumu nav par šiem pārvietojumiem. Labi, tad pirmais pārvietojums par kopienu tiesu. Kurš par? Pret? atturas. Dominika, Rikē kungs, ir par vai pret? Par. Labi. Nē, bet uh, tu atstāji roku gaisā, un tad man bija iespējas, ka tu esi par, pret un arī atturies. Nu labi, tad vienbalsīgi pieņemts pārvietojums revīzijas palātai par, pret, atturas, vienbalsīgi pieņemts. Labi, Tad uh, bija vēl pēdējais uh, tēmats, par ko mums bija jābalso. Tas ir 17. punkts. Uh, regulā 73.2009 paredzētā tiešo maksājumu korekcijas liekuma attiecībā uz 2016. kalendāru gadu, bet referents piedāvā nebalsot šodien. Vai tu to vari izskaidrot, Giovanni? abbiamo tempo per votare visto che il voto nella commissione di riferimento è stato differito e quindi abbiamo tempo. Mums ir jā, uh, šie, balsojums otrā komiteja ir ticis pārcelts, un es domāju, arī mēs varētu pārcelt savu balsojumu grozījumu, saņēmām tikai pagājušā nedēļas beigās, un mēs vēl joprojām detalizēti turpinām tos izskatīt ar juridisko dienestu, lai redzētu, vai varam pārcelt, atcelt lēmumu pieņemšanu līdz septembri, ka mums būs skaidrāks šis atsaucas ietvers attiecībā uz DFS, un tas, at, protams, arī nozīmē, ka mēs varēsim pieņemt visus parlamenta pieņemamos lēmumus labākā iespējamā veidā. Um, būtu labāk, ja mums būtu laiks līdz nākamajai budžeta komitejas sanāksmē pieņemt labāko lēmumu. Paldies, referentkungs, ļoti labi. Tad uh, balsojumi ir beigušies, un es tagad piedāvāju atgriezties pie darba kārtības un pie 11. darba kārtības punkta, kas ir grozījuma izdarīšana regulā par uh, politisko partiju finansēšanu. Un Ingeborga Grēsli ir mūsu referenta. Lūdzu. Paldies! Es gribētu īsi jūs informēt par to, kas pēdējā laikā ir noticis kopš iepriekšējās viedokļu apmaiņas šeit budžeta komitejā. Uh, tika pieņemts Džanako ziņojums, kas ir juridiskais pamats AFCO, un uh, tika arī um, uh, balsots atzinums par budžetu regulu, un uh, mums ir atlikts grūzījuma iesniegšanas termiņš, lai nogaidītu uh, AFCO atzinumu, uh, un tagad uh, trilogu sākšanā. Sā, Sarunas jau ir sākušās, Es ļoti augstu vērtēju AFCO kolēģis, bet gribētu norādīt, ka ļoti daudz atsevišķu finanšu noteikumu tur tiek izgudrot, un tāpēc mums ir jāraugās, lai uh, mēs uh, noteikto laika grafiku varētu arī iet, ievērot, lai varam sākt ar savu mandātu šīs sarunas uh, un tās atbalstīt. Gribētu norādīt uz to, ka būtu svarīgi 30. maijā patiešām arī balsot kopš uh, eh, 14. Eh, eh, datuma uh, mums ir daudz grozījumu pieejami, jo ir beidzies termiņš grozījuma iesniegšanai, bet tie ir tikai ordinālā valodā. Um, ir arī itāliski, un es pat arī esmu iesniegusi grozījumus, kas būtībā ir grozījumi, lai AFCO uh, viedokli vēl tā tīrā veidā ņemtu vērā. Mani grozījumi ir par iespējas paplašināšanu uh, ar ES eh, e finansējumu finansēt eh, vietējās kampaņas. Eh, protams, tur vienmēr ir jābūt runai par Eiropas Savienību, bet arī kampaņas attiecībā uz ES līgumu mainīšanu. Un ir arī runa par to, kā ar trešo pušu finansējumu rīkoties vai trešo pusu pasākumiem. Tātad mums ir jādefinē ziedojumi. Uh, un tur es centos uh, veikt precizējumus arī par uh, e, ārējiem uh, auditoriem. Es noteikums precizēju, manuprāt, tie ir sīkumi, bet tomēr svarīgs detaļas. Gribētu dot divas norādes uz vēl citiem grozījumiem. Tas ir 23. grozījums, piemēram, EFD Klaudijā eh, Morgantī eh, grozījums, kurš eh, runā par partiju iesaistīšanu. Viņš prasa tās iesaistīt budžeta izpildus procedūras apstiprināšanā. Tas būtu tā, ja mēs ļautu vēl arī saņēmējiem izpildīt budžet, apstiprināt budžeta izpildu. Tas, manuprāt, nav pieņemams ka visi, kas saņem līdzekļus no Eiropas budžeta, arī var izpildi apstiprināt. Nē. Tad ir vēl viens grozījums, kas uh, cenšas N plus 2 noteikumu ieviest fondiem. Uh, bet uh, gribētu norādīt, ka mums jau komisijas priekšlikumā ir N plus 1 ceturdaļa. Un uh, tātad tie cilvēki, kas ir uh, mums tuvāki, viņiem ir atsevišķi izņēmumi, bet to nevar attiecināt vēl uz citiem. Un uh, tas nav pamatojami. Un šeit uh, arī Eiropas komisija tādu viedokli pārstāv. Tātad šo grozījumu es arī nevaru pieņemt. Un tad AFCO uh, atzinumā ir 15 uh, grozījumi, kas arī pārklājas lielā mērā ar uh, mūsu grozījumiem, un es ceru, ka varēsim labu finansējumu panākt. Paldies! Merci. Paldies, Inga! Tas viss bija ļoti skaidrs. Edita Hercoga, lūdzu vārdu. Uh, thank you, Chairman. Uh, on behalf... Paldies, priekšsēdētāji. Tad sociālistu vārdā kā ēna referenta vēlēs izteikt pāris komentārus. Pirmkārt, es diezgan jaunu locekli budžeta komitejā, bet salīdzinot ar citām komitejām un citu parlamentāro darbu, kuru daru citās grupās, mums notiek ēna referentu sanāksmes, un es vēlētos ierunosināt, tā, ka tik ārkārtīgi svarīgs jautājums dažādām politiskām partijām, ka mēs organizējam arī rēnu referentu sanāksmi pirms dodamies pie galējā balsojuma. Tas tāds ierosinājums no manas puses. Un otrkārt vēlējos pateikties referentē, ka uh, viņa pieminēja šo ļoti ārkārtīgi svarīgo punktu, kur es uzsvērēju pirmajā diskusijā. Un tādā mēs arī ne, uh, iesniedzām savu pašu uh, priekšlikumu. Tad šo nošķīrumu starp dažādiem ziedojums ir ļoti, ļoti svarīgi. Uh, un mūsu kolēģa Eldera ierosinātais uh, grozījums, manuprāt, ir pašsaprotams. Un tomēr es gribēju pieminēt vienu grozījumu, kurš, par kuru mēs noteikti balsosim nē. Šodien mēs neuzskatām, ka ar audita sistēmu mums vajadzētu doties tālāk par politiskajām grupām, kā tas ir uh, šobrīd. Un es zinu, ka tas ir no revīzijas uh, palāts uh, teksta, bet vēlēs atgādināt pastāvošo procedūru, ka politiskās grupas izvēlas no centrāla saraksta auditoru, un tad auditors dodas pie politiskās grupas ģenerāla sekretāra. Es domāju, ka šādā procedūrā vajadzētu saglabāties, un tad politiskajām partijām un politiskajiem nodibinājumiem būtu jāievēro uh, līdzīgas procedūra, un es domāju, ka patiesā praksa, ko mēs darām politiskajās grupās, tā vajadzētu Tad būtu arī šai procedūrai partijās un nodibinājumos, protams, lai nebūtu nevis audita procedūra, bet, protams, kad audita vēstule tiktu nosūtīta parlamenta ģenerālsekretāram. Mēs neuzskatām, ka parlaments var strādāt bez politiskajām krāsām, un tātad šī politiskā neatkarība zināmā veidā un Tādēļ ir jāsaglabā arī politiskā, tātad šī finansiālā neatkarība politiskajām grupām, partijām, un tas nevar eh, šai iemesla dēļ nonākt uh, Eiropas parlamenta vispārējā augstākajā līmenī. Un es pārliecinātu, ka uh, katra, uh, katras, katrs atbildīgais politiskajā partijā par uh, finansējumu uh, tam piekritīs. Sistēma darbojas, sistēma ir pierādījusi, ka tā var darboties atbilstoši, un es nedomāju, ka ir nepieciešams ierosināt atsevišķi citādāku procedūru partijām un uh, fondiem šajā gadījumā. Un nobeiguma komentārs. Šis bija diezgan hektisks darbs, tāds, jo no sākuma mums vajadzēja strādāt Ziemassvētku laikā, uh, grozījuma termiņš bija 20. decembris. Uh, un mēs redzam, ka AFKO komiteja pēc, pēc tam nav ne tikai, ne tikai palielinājusi, bet gandrīz apstādinājusi savu darbu, un šādā veidā mēs nevaram strādāt. Uh, ja mēs varam strādāt arī, tad citām komitejām ir jārespektē šā paveiktais darbs. Paldies! Très bien. Ļoti labi. Nekomentēšu uh, AFKO darbu esmu aizstājies šajā komitejā, tāpēc nekritizēšu to, ko eh, cilvēki tur dara, bet eh, kā Inga uh, eh, to pieteica, tad neviens cits negrib izteikties. Jūs vēlaties reaģēt? Jā, ēnu referentu sanāksmē. Mēs vispār tikko tagad saņēmām visus šos grozījumus. Pagājuši nedēļa bija zaļā nedēļa. Uh, Un mēs jau meklējam laiku, kad varam satikties ēnu referentu lokā, katrā ziņā pirms balsojuma, un ar revizijām, ja baudīt, tos arī būs jānoskaidro, vēl tas ir revizijas palāts priekšlikums ar šo ārējo revidentu. Um, es tomēr gribētu norādīt uz to, ka mēs, politiskās grupas, uh, um, stipri atšķirīgi uh, no politiskajām partijām izskatāmies sabiedrībā, un šie ziņojumi par rēķiniem, gada pārskatiem, tas viss ir jāpublicē uh, politiskajām partijām, to mēs prasām arī no citiem naudas saņēmējiem. Tātad gribētu norādīt, tomēr, ka uh, zināma kontrola tomēr ir vajadzīga, un tas noteikti nekaitē. Uh, Ņemot vērā īpašos uh, no, uzdevumus šeit, protams, jābūt piesardzīgiem, un man šīs revizijas palātas grozījums patiesībā tīri patika, bet es par to vēl padomāšu. Es, protams, arī neapainošos, ja mani kāds pārbalsos un mans grozījums netiks pieņemts, bet es tomēr gribētu piekrist revizijas palātai. Paldies! Dargie kolēģi, kas attiecas uz uh, šo punktu. Kas attiecas uz šo punktu, kāds šeit ir laika grafiks? Tātad mērķis ir balsot 30. maijā, nevis nākamnedēļ, bet 30. maijā mūsu sanāksmē, lai AFCO var uh, Uh, veikt savu balsojumu, un tad mēs varam pēc tam doties plenārsēdē. Paldies, Inge! Pēdējais punkts, Dereks Vogans, uh, ir uh, referents par reģionālo un vietējo pasvaldības iestāžu budžeta ierobežojumu ietekmi uz ES struktūra fondu izdevumiem dalībvalstīs. Lūdzu, referent kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par šo atzinumu. Uh reģiju pašinstitīvas atzinumu. Tik tālu mēs esam saņēmuši šo, šo darbu dokumentā, kur sagatavojas referents. Pat esam sākuši aplakot šo jautājumu, bet man ir tāda sākotnēja komentāra, kurā būtu liederīga arī kolēģiem. Pirmkārt, es uzskatu, ka a, mēs atzīstam a, šīs a, vietējās pašvaldības iestādes izjūt ļoti striktos budžeta ierobežojumus. Un tiek ierosināts arī kohēzijas politikas finansējuma pamazinājums, ko ierosinām pēc 14. gada, tas atstās saks arī uz viņiem. Jautājumi un lietas, kuras ir izceltas darba dokumentā, ko izcels referents, varu atbalstīt, referenti var atbalstīt lielāko daļu no tām. Proti, viņi pauž bažas par šo uh, makroekonomiskās kondicionalitātes principa uh, uh, ieviešanu reģionālās politikas fondiem, un es piekrītu, ka būtu nepareizi sodīt vietējās iestādes un reģionus par kļūdām, kuras pieļāvušas dalību valsts. Un man arī nešķiet pareizi, ka dalību valsts uh, kas va, dalībvalsts vai reģions, kurš jau tā saskarās ar ekonomiskām problēmām, ka viņiem tiktu atņemts vēl vairāk finansējumu, ko viņi varētu uh, ieguldīt izaugsmē vai darba vietu ražīšanā. Tad atbalstu arī šo nostāju. Arī bažas par to, ka šī um, veiktspējas rezerva kohēzijas politikai no, uh, tā ir tieši saistīta ar uh, DFS un var radīt zināmas problēmas ar tēriņiem DFS ietvaros, bet tas varētu iedrošināt dalībvalsts un reģionus uh, vismaz programmēšanas pro, uh, sākumā nāk klajā ar vieglākiem projektiem un tie uh, nevienmēr ne būs tādi projekti, kuriem būs vislabākā un lielākā ietekme uz reģionālo ekonomiku. Referente arī pieskaras punktam par šo tematisko koncentrāciju. Viņa ir nedaudz skeptiska par to, bet es domāju, ka tā var būt vismaz zināmā mērā liederīga struktūrālajiem mērķiem. Jums ir 20. gada mērķi, kas jāsasniedz. Un, un mēs runājam par to, ka struktūrālām reformām ir jābūt lielākai ekonomiskai ietekmei, ka ir jāpanāk. Uh, lielāks līdzsvars starp tematiskajām struktūrām un arī to, ka reģionālajām pārvaldēm ir iespēja īstenot projektus, kuri dos lielāku labumu reģionam. Vēl kāda lieta, kas ir izveidota, lai palīdzētu reģioniem. Un visbeidzot, tad iestāžu un reģionu Uh, finansējums, kad uh, būtu jāievieš arī ierobežojumi izaugsmas un stabilitātes fondam, un tam es piekrītu. Tad, uh, tad šie ir piedāvāts iespējas, ka tēriņi tiek atvilkt no dalību valstu iem, iemaksām, un es dotu priekšroku šai pirmajai pieejai, um, jo Tad, tad būs šīs divas pieejas, un kad būšu nu, pabeidz darbu pie savu viedokļu, tad es arī iesūtīšu to rakstisku un būs pieejami tulkojumi. Paldies, referenti! Tisztelt elnök úr, ezen a szinten, mint az első... Priekšsēdētāja. Tad, kad mēs apspriedām, apspriežam šo pirmo reizi, un kad arī referenta par to runājas, mēs esam izteikti atbalstu uh, ETP nostāja, bet jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, un es arī varu atbalstīt paustās bāžas. Mēs runājam par šo veiktspējas rezervi, kas varētu radīt nopietnas problēmas, ja tā tiks izpildīta tādā veidā, formā, kādu nu pat dzirdējam. Mums Eiropas parlamentā ir ļoti sarežģīti ja, iejaukties vai noteikt to, kā atsevišķas dalībvalstis mēģina risināt šo uh, jautājumu saistību ar uh, reģionālajām vietējām iestādēm. Ja mēs runājam par taupības pasākumiem, kuri uh, pašlaik notiek un tiek veikti dalību valstīs, tā ir viena lieta. Ja. Uh, Tiem īstenībā ir tātad šī zemākā daļa, kas pašām ir jāmaksā, uh, ja mēs runājam par šo daļu un aplūkojam uh, problēmas, ar kurām uh, pašlaik reģionāli saskarās, un ja šī daļa tiks samazināta vēl mazāk, mums ir ciešāk jāieskatās tekstā un jāmēģina rast risinājumus. Cerams, ka varēsim panākt vienprātību un atbalstīt referentu nostāju. Paldies! Jā, šis ir ļoti svarīgs temats, eh, jo īpaši šobrīd eh, šajā situācijā neviens cits negrib izteikties. Labi, tad atgādināšu, ka par šo jautājumu mums būtu jāizskata referenta projekts 30. maijā. Tad uh, grozījuma iestiekšanas termiņš būtu 6. jūnijas, un tad mēs varētu balsot 30. jūnijā, uh, un Regi varētu būt balsojums uh, jūlijā, un šeit man ir rakstīts kalendārā, ka balsojums plenārsēdē būs jūlijā, bet tas nebūs iespējams, jo uh, tā ir pirmā jūlija nedēļa, kad ir jūlija plenārsēde, kas sāks 1. jūlijā. Manuprāt, tas nebūs iespējams. Nu, labi. Mēs esam izskatījuši darba kārtību, citu piezīmju nav. Nākamā sanāksme būs 16.9. un uh, tad varēsim uh, runāt par šo pingpong spēli un izskatīt, kas tad ir noticis līdz šim. Sēde ir beigusies, atgādinu koordinatoriem, ka tiksimies šajā zālē divos pēcpusdienā.